Mes chers collègues, bonjour! Godātie kolēģi, labdien! Visiem jums vēlu lielisku atkal atgriešanos. Ar ciešu apņēmību strādāt, un viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem ir pārliecināties, ka mēs vairs šai komitejai neizmantojam plastmasas ūdens pudeles. Un lūk, Rikē kungs, es rādu jums piemēru. Lūk, tā ir stikla pudele. Paldies arī tūkiem, ka viņi piedalās šais mūsu centienos. Ceru, ka visiem bija labi, jā, labs atvaļinājums un ka visi atlabā formā. Jo šogad, jā, Viktor, Viktor, arī par tevi runā, šis gads nebūs viegls. Jo uzdevumi mūsu priekšā ir ļoti ambiciozi bet galvenais, ka mums ir jāstrādā tā, lai dotu konkrētus rezultātus, kā jau teicu, mūsu mērķis ir mainīt pilsoņu dzīvi Eiropas Savienībā un panākt, ka transports dod nevis te kaut kādus tādus trūkumus un problēmas, bet gluži otrādi piedāvā risinājumus. Nu, lūk, tūlīt pat sākam darbu mūsu komitejas darbu, pieņemot darba kārtības projektu. Ja nav iebildumu, tad darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Priekšādātājas paziņojumi. Jums ir paveicies, šādu paziņojumu nav. Tālāk par protokolu to apstiprināsim, ja nu jums nav iebildumu. Te runāju par 10. jūlijas sanāksmes un 24. jūlijas sanāksmes eh, protokolu. Tātad, ja nav iebildumu, tad šos protokols uzskatām par apstiprinātam. Un tad ķeramies klāt ceturtajam darba kārtības punktam un runāsim par Eiropas Savienības vispārīgo budžetu nākamajam gadam, visām sadaļām. Godātie kolēģi, te atsākam darbu, ko aizsākām jau pirms vasaras brīvdienām pirms pārtraukuma. Tātad, lūk, darbs pie 2020. gada budžeta. Mūsu mm, budžeta komitejā mūsu atzinums jau tika pieņemts apspriests. Tagad došu vārdu mūsu referentam. Un pēc tam dosim vārdu ēnu referentiem. Un pēc tam savukārt ļausim Eiropas komisijai paust savu viedokli. Gribu atgādināt, ka nākamajā sanāksmē balsosim par grozījumiem, respektīvi pirms brīvdienām bija jau grozījuma iesniegšanas termiņ, termiņš un 9. septembrī 2015. mums šis atzinums jāpieņem. Nu, lūk, diezgan īss darba laiks mums paredzēts, bet nu, tas tā nepieciešams, lai varētu tālāk uh, pildīt šīs ambiciozās eh, tendences, eh, ko vēlamies iznot referentu. Kungs, lūdzu, priecājos jūs redzēt. Mm, došu jums vārdu, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Paldies, kolēģi. Eh, paldies par grozījumiem, ko esmu saņēmis. Daudzus no tiem var atbalstīt. Tik tiešām pēc brīža mums būs iespēja par šo atzinumu vēl apspriesties. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pasvītrotu uh, Tik tiešām šeit mums ir nepieciešams kapitālais remonts eh, Eiropas eh, transporta finansēšanas eh, lietās. Mūsu priekšā tātad darba uzdevums ir dišs, klimata apsvērumi, mūsu saistības Pārīzes klimata nolīguma kontekstā. Tas viss uh, iezīmē šo uh, turpmākajamo uh, ceļu. Budžeta projekts uh, neatbilst uh, šī izaicinājuma aps, uh, apmēriem, līdz ar to ir laiks visu nopietni pārdomāt. 20. gada uh, budžeta transporta sadaļa varētu kļūt uh, par tādu pirmo uh, patieso pārmaiņu vēstnesi. Būtu žēl, ja tas nes, neizdotos. Uh, jo šobrīd trūkumi ir būtiski. Padoma ir paredzējusi būtiskus samazinājumus vairākās budžeta līnijās, it īpaši šeit par dzelzceļu runājot, kas ir ilgspējīgākais transporta veids. Uh, Um, kur bija piedāvāts celt savietojamību, uh, šo te iztrūkumu, aizlāpīšanu Eiropas dzelzceļa tīklā. Aicinu tātad protestēt, iebilst pret uh, šiem iecerētajiem budžeta samazinājumiem dzelzceļa infrastruktūrai ne tikai krāvu, bet arī pasažieru pārvadājumiem, kur ir uh, tātad iztrūkstošs finansējums elektrifikācijas projektiem, mobilitātes sekmēšanas projektiem. Tām ir jābūt mūsu prioritātēm. Nerunājot par šīm budžeta līnijām, mums ir nepieciešams striktāks vadlīnijas arī citiem ar transportu saistītiem projektiem Eiropas Savienības budžetā, kas ir cieši sasaistīti ar klimata apsvērumiem, ar InvestEU um, uh, uzdevumiem. Šobrīd šī viendabība vēl nav nodrošināta, šis atbalstiesīgums nav attiecīgi saskaņots. Uh, atbilstot, nodrošinot atbilstību sociālajām, sociālajiem izaicinājumiem, klimata izaicinājumiem. Kas vēl? Eiropas reģionālās attīstības un kohēzijas fonda līdzekļu piesaistas iespējas šobrīd ir niecīgas, tās nav pietiekami atrunātas, bet tas ir jāizdara. Paldies un ceru uz turpmāku sadarbību. Paldies, Frodis kungs! Marinesko kungs. Vārds jums. Paldies eh, priekšsādātāji. Paldies arī referenta kungam par eh, sagatavoto atzinumu projektu. Es vienkārši vēlos eh, uzdot komisijai jautājumu. Kāds tad būs gala budžeta priekšlikums no komisijas? Vai tā pamatā būs eh, objektīvs izvērtējums par CEF, Connecting Europe Facility, eh, vai tiks paredzēts reāls iespējas šo naudu piesaistīt un eh, apgūt ehm, visās CEF finansējuma līnijās? Ehm, vēlos skaidrību par to, kā komisija saredz un piedāvā šo naudu apgūt. Nevis vienkārši kaut kā tā mm, teorētiski iezīmēt, eh, iecerēt, bet eh, kā tā paredz reāli šo naudu piesaistīt reāliem projektiem dalību valstīs. To es tik tiešām vēlētos piedzīvot, redzēt kā, kā, kā šī procesa gala rezultātu. To es ļoti vēlētos no komisijas uh, saņemt. Uh, Eh, kād, kādi ir konkrētie priekšlikumi katrā budžeta līnijā un, un kā komisija saredz tā visa īstenošanos. Paldies! Paldies, Marines kungs, tātad jūs vēlaties kaut ko reālu no komisijas reālus plānus. Tas ir būtisks, eh, ievērojams uzdevums, bet, nu, eh, Terfa kungs, S&D grupas pārstāvis. Es, jā, paldies, Es aizstāju Lapīnī kundzi, eh, nolasīšu tekstu rumāņu valodā, ko kolēģi man ir sagatavojusi. Paldies! Vispirmkārtām atvainojos par to, ka nevaru piedalīties šīs dienas eh, sanāksmes darbā, kurā spriežam par Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2020. Eh, gadam. Šeit esmu ēnu referente no S&D grupas. Uh, Ehm, un esmu dalībniec arī mūsu delegācijā Moldovā un pārņēmu e, šo dosie no Izabeles de Montes, e, iepriekšējā sasākuma deputātes, kas e, šajā sasākumā nav tikusi ievēlēta. Jebkurā gadījumā liels paldies par izrādīto uzticēšanos, paļaujos uz jūsu pretīmnākšanu sadarbību, panākot labu rezultātu. Uh, Transports. Transports ir eh, būtisks elements ES ehm, e vispārējā budžetā, tā tas ir arī 20. Eh, gada budžeta projektā, jo transports ir iekšējā tirgus, nu, tāda mm, asinsrite, tas nodrošina iespēju eh, pārvietoties precēm, pilsoņiem, pakalpojumiem. Uh, Un tāpēc ir būtiski, lai 20. gada transporta budžets būtu lielāks nekā 19. gadā. Un šai sakarā ir īpaši satraucoši tas, kā padome tīko samazināt finansējumu atsevišķām uh, transporta budžeta uh, daļām. Mū, mūsu ieskatā budžets ir tikai un vienīgi jāceļ. Uh, tā, lai 2050. gadā mēs sasniegtu nulles izmešu līmeni transporta nozarē, tādējādi izpildot COP līmenī Parīzes konferencē uzņemtās saistības. Piedāvātais projekts, budžeta projekts, te tā poētiski izplūst par Mm, finansējuma principiem un tā tālāk, eh, šur tur piesaucot eh, klimatu, bet tas ir būtiski. Eh, arī cefa mm, finansējumam ir jābūt precīzi iezīmētam ar, ar, ar konkrētu tādu virzību uz izmešu līmeni pie nulles, nulles līmenī, nodrošinot labus, efektīvus pārobežus savienojumus tādā Eiropas griezumā, Eiropas līmenī ir jāparedz eh, jaudīgāks eh, finansējums arī eh, pasažieru drošībai dažādos transporta veidos, īpaši domājot par vairāk apdraudētiem satiksmes dalībniekiem. Es šeit domāju kājām gājējus, velosipēdistus. Um, budžeta priekšlikumam ir jābūt caurskatāmākam, runājot tieši par lieliem infrastruktūras projektiem, valsts iepirkumiem, ES finansētiem, līdzfinansētiem projektiem. Tā, lai līgumslēdzējas puses, lai noliegtie uzņēmēji atbildētu par savu darbu kvalitāti, par savu objektu kvalitāti, uh, un tas būtu garantēts. Un es kopā ar kolēģiem esam sagatavojuši vairākus grozījumus, eh, ceru, ka eh, tie gūs eh, plašu atbalstu un arī spēsim pārliecināt komisiju par mūsu taisnību. Un tātad balsojums tuvojas, 9. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, būs grozījumi, ko es iesniegšu un aicinu visus uz konstruktīvu sadarbību. Paldies! Lielas paldies jums, gribēju vēl tikai atgādināt pavisam nedaudz informācijas. Tas svarīgi. Šobrīd transporta budžets tiek saglabāts pašreizējā līmenī, nevis salī, samazināts, kā tas ir citās jomās, kā piemēram KLP vai kohezijas politikas jomā un tam līdzīgi. Tātad šobrīd budžets saglabājas tā kā tāds, kā tas ir. Nu, redzēsim, kāda situācija, protams, būs turpmāk ar Brexit. Un te skatos uz vienu otru mūsu speciālistu šajā gadījumā, Dominiku Rikē kurš, eh, nu, šķiet arī šodien pastāstīs. Viņš pastāstīs par to, kā risinās saruna šobrīd, bet nekad neaizmirstiet, neaizmirstiet vienu lietu. Transporta jomas budžets eh, joprojām netiek skatīts gluži kā izdevumi, bet gan kā investīcijas. Tātad šai gadījumā ieguvējs ir visas puses - gan klimats, gan nodarbinātība. Uh, gan infrastruktūras eh, viso, visās tās izpausmēs. Un līdz ar to šajā ziņā šī cīņa, jādomā, būs joprojām tālāk par šī budžeta līmeņa saglabāšanu, un tas, protams, notiks tādējādi, ka liksim uzsver tieši uz kvalitāti Nevis tā kā iepriekšējos gados, ka, piemēram, lūk, tikai vienkārši par 10% samazinot visus projektus un tā tālāk. Nē, tā tas nebūs iespējams. Vismaz klimata pārmaiņu jomā, nē, transporta jomā šajā gadījumā ir jāizdara visi iespējamie centieni. Nu, lūk, tātad pašlaik šī cīņa saglabājas uz tiem pašiem pamatiem, respektīvi saglabāt budžeta līmeni pašreizējā līmenī. Nu, tad tālāk Žozē Ramons Bozadi Jazakungs lūdzu. Kā jums sokas, kā, kā vedas? Lieliski. Paldies! Jā, paldies. Vispirmkārt, vēlos pasvītrot, ka 20. gada budžets reiz bija tiešām ambiciozs tieši transporta lietās, un ir būtiski, lai šis ambīcija līmenis tiktu noturēts pār labu uh, preču pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu. Uh, Eh, kvalitātes līmeņa celšanai. Eh, šeit eh, varam runāt par trīs konkrētām prioritātēm kas sekmētu izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju, piesaistītu investīcijas pētniecībā, jauninājumos Eiropā un arī celtu teritoriālās un sociālās kohēzijas pakāpi tā, lai pilsoņi būtu patiesi apvienoti, savienoti. Uh, Eiropas transporta infrastruktūras finansējumam ir jābūt attiecīgam. Tā mērķim ir jābūt efektivitātei, tādam iedarbīgumam, noderīgumam, kas eh, ir mērķi orientēts, kas, kas iet uz progresa virzienā, eh, klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas virzienā eh, un Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda tiktu izlietota jēdzīgi. Un Mm, pasvītrošu to, eh, ko teicu jau jūnijā, pirmajā sarunā par budžetu. Eh, turisma nozare eh, tā ir cieši saistīta ar transportu, transporta iespējām, un pilnīgi noteikti šeit ir pamats pieprasīt ehm, atbalstu arī turismam, turisma infrastruktūrai. Turisma industrija, turisma nozare rada milzīgu naudas lērumu, nodarbina neskaitāmus mūsu pilsoņus, uh, rada izaugsmi, rada pārticību, un ir valstis, uh, uh, kur turisma nozara bija, bija kā, kā dieva sūtītā krīzes gados. Mm, manā valstī šādi reģioni, šādas pilsētas ir vairākas. Uh, kur pateicoties turismam spējām eh, pārdzīvot eh, krīzi. Eh, tāpat arī CEF noteikti vēlos minēt un noteikti iestājos par atlantiskajiem un vidusjūras transporta koridoriem, tā lai Eiropa būtu ne tikai iekšēji savienota, bet arī ar, ar, ar pasauli. Uh, un mūsu pilsoņi, mūsu uzņēmēji varētu attīstīties, augt, eh, veidot biznesa attiecības. Eh, to, to visu darot paralēli eh, efektīviem centieniem oglekļa izmešu samazināšanā. Mm, tam ir nepieciešams efektīvs, tāds sasniedzams, aizsniedzams finansējums, kas ir konkrēti iedalīts, kas nav aiz, aiz nezinu cik atslēgām aizslēgts priekšsēdētāji Tāds īsumā ir, ir mans uzskats uh, budžeta projekta sakarā. Paldies! Lielas paldies! Jā, taisnība, godātais deputāti, taisnība, ka ter, ter, turismas pilnīgi noteikti ir atslēga elements arī šajā gadījumā. Nu tad, Roberts Zīle, tālāk sveiki arī jums. Vai jums viss kārtībā? Jā, paldies, Karim, priecājos jūs redzēt šeit pēc brīvdienām. Tad es gribētu komentēt um, vairāk atzinumu projektu nekā tas, ko, ko balsosim brīt. Pirmām kārtām mēs budžetam, protams, vajadzētu atspogļot uz investīcijām vērstu pieeju, tā lai skaidri mēs varētu demonstrēt reiz pievienotās vērtības, uh, pilsoņu vajadzības, ekonomikas izaugsmi, uh, nodarbinātību. Un tāpēc EKR uzskats ir tāds ka šeit lielāks uzsvers būtu jāliek uz transporta politikas lomu kopējā konkurētspējas veicināšanā, ekonomikas attīstības stiprināšanā Eiropas Savienībā, jo tra, tra, tūri, satunies, transporta infrastruktūra, protams, ir tas mugurkalns. Ja runājam par transporta saistītu projektu finansēšanu gan CEF, gan citu projektu ietvaros, te jāmin ka kopā ar vidas un aizsardzības aspektiem vienlaikus jāpiemir, ka nepieciešams pārliecināties, ka ir pietiekami stabils un drošs budžets, kas ļauj turpināt esošos projektus un kas nodrošina ilgtermiņa investīcijas virzot uz priekšu un pabeidzot tos projektus, kas dod maksimālu pievienoto mēs vērtību. EKR kopumā e, iesniegs grozījumus, e, lai panāktu labāku līdzsvaru starp vidēji ilgspējīgu projektu finansēšanu un ekonomiskajiem aspektiem mēs transporta politikā. Mēs vēlētos, lai šeit tiktu runāts arī par e, atbalstu tieši šāda līdzsvara gūšanai, jo pie tā mēs taču šeit strādājam komitejā. Paldies! Lielas paldies, Roberta! Nu, un visbeidzot, goja grupas vārdā Kutoras kundze lūdzu. Jums vārds priekšādātāji paldies! Jā, arī es vēlos teikt paldies Freunda kungam, mūsu referentam, par to, ka viņš norādīja uz to, cik ārkārtīgi nozīmīgi nepieļaut kļūdas atbilstīgā transporta sektora finansējumā. Mums ir ļoti ambiciozi klimata pārmaiņu apkarošanas mērķi Eiropas Savienībā, un tie ir jāsaskaņo ar starptautiskām saistībām, Parīzes konvencijas tikšanās ietvaros. Tāpat arī mums jābūt visai piesardzīgiem, lai neradītu nevēlamas sekas tam visam. Gatavojot politikas, par to jādomā jāpaturprāt arā, ja, nu, piemēram, riskam vairāk pakļauto iedzīvotāju grupu aizsardzība, vienlaikus nodrošinot viņiem piekļuvi transporta pakalpojumiem. Mums, protams, mērķi jāsasniedz, bet vienlaikus jāpārliecinās, ka izmaksas šai gadījumā arī tiek ņemtas vērā un tiek pieņemta attiecīgie mēri šai ziņā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies panākt to, ka šī cīņa pret, cīņa pret klimatu pārmaiņiem ir efektīvām un tā nenotiek uz to riskam pakļautāko grupu rēķina vai tādu reģionu rēķinu. Un tāpēc mums ir jāpalielina budžets šai gadījumā, kad runājam par transportu. Otrām kārtām - turisms. Nu, šobrīd nav ēs budžeta specifisks elements bet atzinums, ko gatavojam šobrīd, tomēr būtu jāgatavo tā, lai tas runātu arī par turismu, jo turismam ir ļoti liela nozīme, ja runājam par transportu, par sociālo kohēziju un to starp arī izaugsmi un ekonomikas progresu. Jo krīzes laikā Grieķijā, piemēram, un atcerēsimies, ka turisms ir valstī iekšējas nozīmes lieta, tāpat laikā bija tā lieta, kas palīdzēja valstī izdzīvot, kas ļāva tai tomēr turpināt kaut kādā veidā izaugt, kas ļāva vietējām kopienām saliedēties un plaukt. Tā tieši šajā jomā tika radītas tūkstošiem jaunu darba vietu un tas ļāva saglabāt arī valsts reputāciju kā tādu. Tāpēc mums jāpārliecinās, ka turisms kā joma tiek specifiski iekļaut arī ES budžetā, un mums nepieciešams pārliecināties, ka šai jomā ir tāda visaptvaroša politika attiecībā uz turismu spēcināšanu. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji! Nu, tagad raugos Eiropas komisijas virzienām un tūlīt pat došu vārdu. Vairāk neviens no deputātiem nevēlas izteikties? Nē? Nē, ļoti labi. Nu, tad Eiropas komisijai vārds. Došu vārdu vispirmām kārtām Annei Montaņo. Nu, lai tad viņa reaģē uz dzirdēto, atbild uz deputātu jautājumiem, bet īpaši tiem, kas izskanēja no referenta puses. Paldies priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Tātad pirmām kārtām Komisija vēlas pieturēties pie tā budžeta projekta, ko tā pieņēma mm, šajā gadā e, ņemot vērā pašreizējo finanšu ietvaru, e, ir noticis šis backloading, respektīvi attiecībā uz transporta projektiem, respektīvi tie projekti, kas ir bijuši ilgāki, e, jau ir saņēmuši līdzekļus, ir nav vajadzīgs šis sākotnējs periods, un šiem projektiem ir jāļauj, tā teikt, nobriest līdz galam. Tātad tas budžeta projekts, ko komisija lika priekšā, ir šobrīd ar pietiekamiem līdzekļiem mūsuprāt. Bet tāpat laikā arī ar tādiem līdzekļiem, kas ir pilnīgi noteikti nepieciešami šai nozarei. Un tāpēc komisija pilnīgi noteikti piekrīt jūsu pie, priekšlikumam saglabāt pašreizējo budžeta līmeni, uh, nevis uh, pieņemt tos samazinājumus, ko ierosina šobrīd uh, padome. Tātad lūk. Jā, mēs vēlamies tiešām saglabāt pašreizējo budžeta līmenim pāris vārdu par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Jo, protams, arī par šīm jomām ir iesniegti grozījumi attiecībā uz lūk, izmēģinājumu projektiem un atzīmēju, ka šī otrā kārta vēl nav neatspoguļus jūsu grozījumos. Es domāju, par to vēl tātad tiks iesniegti citi grozījumi. Uh, kas eh, tātad varēs runāt par šiem jaunajiem parlamentu izteiktajiem priekšlikumiem. Mēs, protams, to visu izpētīsim un precizēsim. Tālāk, lai precīzāk atbildētu uz piezīmēm un jautājumiem, ko izteica Marinēs Kukungs. Tā ir lieta, par ko esam jau runājuši. Visi mūsu aicinājumi attiecībā uz CEF ir ar nepietiekam parakstīšanos, tad runājam par visiem projektiem, gan jaunajiem, gan jau tā teikt iesāktajiem. Un, ja tiks apstiprināts palēnājums CEF postenim, tad domājam, ka šī līdzekļa pilnīgi noteikti tiks arī izmantoti. Liels paldies Montaņo kundzei. Atgādināšu tikai vēl vienu lietu. Par budžetu runājot, ehm, mūsu komiteja Jūs kā komisija nākat klējā ar priekšlikumiem, un mēs esam tie, kas to apstiprina. Jūs sakat, tad, kad eh, lūk, jo eh, mēs te nevaram tikai apstiprināt iepriekšējo, nu, te, manuprāt, nepareizā attieksme. Nu, es saprotu, ka varbūt uh, nebija šajā gadījumā tik liels katastrofa šajā gadījumā, nu, neskatoties uz visu šo karstumu un bioloģisko daudzveidību un tā tālāk. Uh, Bet katrā ziņā mēs esam tie, kas izstrādā šo ceļu kārti un virzās uz priekšu budžeta jomā. Transporta jomā ir vajadzīgi ambiciozi līdzekļi. Tā, lai tie atbilstu tām līnijām, kas tika pieņemtas COP 21. sanāksmē, tātad lūk, ejot uz šiem 9%. Tātad var jums konkrēti arī pateikt, ka Eiropas parlaments eh, šeit nesamierināsies. Uh, Um, ar to, kas jau panākts. Un tā kā jau teica arī Eiropas komisijas jaunā priekšādātāja transporta, dekarbonizācija, boglekļa izslēgšana pilnīgi noteikti ir svarīga. Un es domāju, ka tāpēc, nu, ja jūs kā komisija sakat, lūk, te mēs neko vairs nevaram mainīt, manuprāt, tā nav atbilstīga reakcija. Nē. Mums ir jāspēj virzīties uz priekšu. Nu, un tagad, protams, vēl noslēguma vārds mūsu referentam Danielam Freundam. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātājiem! Liels paldies, godētie kolēģi, par šiem komentāriem. Ar nepacietību gaidu iespēju diskusijas par grozījumiem turpināt, un tad, protams, darbu virzīsim tālāk. Paldies! Tātad gribu atgādināt. Rīt jums visiem jāķem līdz balsošanas kartītes, jo mēs balsosim par grozījumiem. par budžeta grozījumiem. Visi. Tātad, lūk, rīt balsojums. Un tad pēc tam vēl var iesniegt cita tipa grozījumus līdz 9. septembrim. Tad tie tā tad attieksies uz atzinumu projektu. Es ceru, ka esat likuši aiz ausu šo darba kalendāru, turpinam darbu. Nākamais darba kārtības punkts Paldies referentam, nu tad gaidīsim arī nu, jūsu darbu piegrozījumiem rīt. Tātad, lūk, turpinam darbu pie piektā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa ar starp komiteju un RTT, jeb pārēropas transporta tīklu koordinatoriem. Vai visi Vai visi personāļi ir klāt šeit? Jā, ja, ļoti labi. Šķiet, ka viņi visi jau ir apsēdušies šeit man blakus. Ļoti labi. Nu, tad pirmām kārtām pie mums ir ierādies Karlo Sekī. Viņš ir Atlantijas koridora koordinators. Šeit ir Matjo Grošs. Viņš savukārt ir atbildīgs par austrumu vidus jūras um, koridoru, un tāpat arī šeit ir Pēters Balas, kas ir Ziemeļjūras vidusjūras koridora koordinators. Nu, protams, nedrīkstam aizmirst vienīgais un izcilais Heralds Ruiters, kas savukārt ir atbildīgais direktors par RTT e DigiMove ietvaros. Lūdzu, jums tagad būs iespēja izteikties. Bonjour. Au revoir. Genau, wie geht's Ihnen? Ich habe Dankeschön. Tu veux prendre la parole, Leïla Allez, nous allons commencer. Nu tad sāksim darbu. Sāksim viedokļu apmaiņu. Nu tā tad šī viedokļa apmaiņa īstenojuma liekot fokus uz pārēropas transporta koridoriem, ko mēs saucam par TT, šī sasaukuma sākumā. Un TNT, tā tad lūk, um, jo šie posteņi ir ārkārtīgi svarīgi. Un, nu, un svarīgi, lai kopā to visu arī skatām šie transporta koridori ir tie centrālie transporta virzības punkti, jeb ases. Un tāpēc tagad esam uzaicinājuši šos attiecīgo koridoru koordinātors. Kā jūs zinat, ir deviņi šādi koridori kopumā. Un horizontālās prioritātes arī pašreizajā TNT politikas kontekstā, kas tika pieņemts jau 2013. gadā. Es toreiz tā laikā vēl nebiju komitejas priekšgalā. Nu, pirmām kārtām vēlētos, nu, protams, atgādināt, ka Eiropas komisijai ir jāsniedz savus viedokļus par to, kā TNT process ir vizies uz priekšu, kādas ir iespējamās nākotnes attīstības tendences. Priecājos jūs visus šeit redzēt, bet vispirmām kārtām došu vārdu tomēr Heraldam Reutersam, lai viņš piedāvā tādu visaptvarošu ainu mums attiecībā uz TNT. Jums 12 minūtes paredzētas. Ne minūte vairāk, un pēc tam došu vārdu visiem trim koordinatoriem kas varēs nākt klajā ar savām prezentācijām attiecībā uz savā atbildībā esošajiem koridoriem. Laiks ir ierobežots. Jo mums jāvirzās ar šiem tīkliem uz priekšu. Un tieši tagad, atgriežoties pie darba, saprotam, ka šur un tur joprojām ir problēmas uz zināmām asīm un tā tālāk. Tātad nebīsties, sakiet, kāds ir problēmas, mēs esam gatavi debatēt, cīnīties. Nu, tātad, lūk, vispirms Reuters kungs, jums vārds 12 minūtes, un es uzsāku uh, attiecīgi arī chronometra darbību. Priecājos jūs visus deputātus šeit redzēt. Paldies, ka piedāvājat man iespēju jūs šo pēcpusdienu uzrunāt. Šī jūsu mandāta pašā sākumā. Nu, protams, ka tā laikā mēs pilnīgi noteikti plaši nodarbosies ar šo infrastruktūras politiku, kas vienlaikus ir arī standarta un transporta uh, politika kopumā. Un to mēs labi sapratām arī sarunu laikā par vajadzīgajiem pārskatīšanas elementiem. no 21. līdz 23. gadam prezentāciju, tāpat laikā um, likšu jums priekšā angļu valodā, priekšādātāji atvainojos, esmu sagatavojis slaidus angļu valodā, dāmas un kungi. Šeit jūs redzat pirmo slaidu, TNT, jeb pār Eiropas infrastruktūras tīkli ar visām šīm uh, zaļajām, uh, sarkanajām un zilajām līnijām, tie atspoguļie dzelzceļus, ostas ceļus, terminālis, uh, un kopumā veido pāri Eiropas transporta tīklu un infrastruktūru. Nu, un, protams, ka tas nozīmē, ka šeit runājam par ārkārtīgi lielu um, ceļu apjomu, kas savieno visus šos reģionus Eiropā. Ir pamattīkls, kas jāpabeidz līdz 2030. Gajam, gajam gadam, un pēc tam savukārt visaptvarošais tīkls, kas jāpabeidz līdz uh, eh, 2050. gadam aplēses attiecībā uz šī darba paneikšanu liecina, ka 1,6 papildus procenti IKP varētu tiks rasties, kas nu, varētu rasties arī vairāk kā 7,5 miljonu jaunu darba vietu. Uh, Vairāk kā 700 projektu šobrīd tiek īstenoti, un viens otrs no šiem projektiem ir saistīts pat ar nu, tūkstošiem darba vietu. Nu, un, protams, ka arī pēc šo projektu īstenošanas mēs esam paredzējuši, ka tiks arī turpmāk radītas darba vietas, kas beigu beigās tad būs pastāvīgas pēc sava rakstura. Galvenie izaicinājumi, ko vēlamies risināt, lielākoties skar tieši pārobežu aspektus jo izvērtējumu gadu gaitā, gatavojot šo tiesību aktu, mēs konstatējām, ka ļoti daudz, kur ir tās fragmentētas nacionāls, uh, nacionāls sistēmas, kas nav savā starpā saistītas un nav pilnīgi noteikti saistītas pāri robežām. Un šie infrastruktūras noklājumi, jeb aspekti, attiecīgi cieši sasaistās arī ar transporta um, aspektiem, jo Te mēs runājam ne tikai par šiem savienojumiem pāri robežiem, bet arī par nepieciešamību pārliecināties, ka šie transporta līdzekļi ir sadarbspējīgi savā starpā. Un eh, tas attiec uz visiem transporta veidiem un līdzekļiem. Un tāpēc šis jautājums, protams, saistīts arī ar standartiem. Ko kopumā vēlamies panākt? Nu, pirmām kārtām, protams, ņemot vairāk te runājumu par pārēropas transporta tīklu, mums jāspēj garantēt, ka ir nodrošināta pieejamība visiem reģioniem un tāpēc es izveidojam šo visaptverošo pamattīklu, pārliecinoties, ka šie, šie tīkls iestiepjas pilnīgi visos reģionos. Nerunājam šeit tikai par infrastruktūru projektiem, bet pilnīgi noteikti arī par harmonizētiem standartiem, kā jau minēju. Tātad jāpārliecinās, ka ir um, šīs sadarbstēja savienojamība, mobīla savienojamība. Piemēram, šobrīd pastāv 21 drošības sistēmas, kas savā starpā nav pilnībā atbilstīgas ar TMS, e, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pārliecinātos, ka, piemēram, dzelzceļojumā panākam saskaņotus standartus. Nu, un, protams, e, standarti vajadzīgi arī citās jomās, ja bieži vēlamies veidot viedot un viedo, viedo un novatorisko tehnoloģiju izstrādi, kā jūs to paredzat savā politikā, piemēram, attiecībā uz ITS un digitalizāciju. Tas attiec arī uz alternatīviem degvielas avotiem. Jūs tāpat jau minējāt priekšsēdētāji, ka mēs šobrīd īstenojam tādu pārmaiņu, virzoties prom no tradicionālā uz jauno degvielu. Pie tā atgriezīšos vēl vienā no saviem pēdējiem slēdiem. Tas ir jādara un šī pārēja ir jāpātrina. Mm, galvenokārt mums jādomā par transporta um, veidiem, dažādiem veidiem, kam arī jābūt savā starpā savietojumiem. Uh, Un te runājam, piemēram, ostas un lidostas termināļi un tā tālāk. Un, protams, te runājam arī tieši par urbāniem, ja pilsētvidas transporta veidiem, jo tieši tur šīs līnijas visas sastopas. Nu, tad tie ir tie pamatmērķi. Kādi tad ir tie izaicinājumi? Uzdevumi mūsu priekšā pirmām kārtām attiecībā uz 2030. gada izpildes mērķiem vai varam panākt šos pamattīkla izveidu. Nu, pirmkārtām jāpārliecinās, ka šiem mērķiem paredzēta atbilstīga budžeta līdzekļa. Ieprējā, iepriekšējā darba kārtības punktā, ko apspriedāt, jūs tieši runājāt par budžetu. Mēs labi apzināmies, kādas ir vajadzības. Tās ir tikušas izvērtētas vairāk kārt. Jūs jau redzat 550 līdz 600 miljārdu eiro līdz 2030. gadam, bet, protams, ka arī nākamā gada budžets pilnīgi noteikti būs nozīmīgs šo mērķu sasniegšanā un attiecīgās prioritātes maiņas procesa pātrināšanā. Un otrs punkts ir ārkārtīgi svarīgs. Respektīvi, tas būs arī svarīgs turpmāko TNT pārskatīšanas eh, darbu laikā. Respektīvi, dalībvalstīm pašām jāpiešķir augsta prioritāra TNT investīcijām un tam attiecīgi jāpielāgo tam arī savu nacionālā plānošana. Jo redzam, ka dalībvalstīs šobrīd turpinās diskusijas arī par to. Nu, un, protams, mums nepieciešams turpināt arī īstenošanu attiecībā uz tīklu visā tā kopumā. Mēs nevaram to apturēt, jeb kādā veidā apstādināt un neturpināt šo darbu. Tātad šī kontinuitāte, jeb turpinābība ir ļoti svarīga. Tradicionālie projekti, ko īstenojam iepriekš, ir svarīgi, eh, nu, gan lielie, gan mazie, bet mums ir jāspēj pāriet uz šiem jaunākajiem, uz eh, ilgspējīgākiem alternatīvo degvielu projektiem, uz drošību eh, un pakalpojumu kvalitātes projektiem. Un visbeidzot, nepieciešams mobilizēt finansējumu ne tikai no ES vienas puses, bet arī no dalību valstīm un citiem valsts un privātiem avotiem, lai panāktu visu minēto un izpildīt šīs ambīcijas, mums ir izveidota šī Eiropas koordinātoru sistēma. Trīs koordinātori ir šeit pie šī galda, un, lai jūs saprastu, kādas problēma jautājumi ir viņu koridoros, jūs varēsiet ar viņiem apspriesties. Un, protams, ka šie koordinātori var arī, dzen, nu, tā teikt, sazināties ar ieinteresētajām pusēm arī ārpus tā darba, ko īsteno Eiropas komisija un tās ierēģi, jo viņi ir tie, tie kas ir tajā degpunktā, kas izstrādā darba plānu detalizēti visās sīkākais detaļās detaļās konstatējot, kas ir svarīgi politis, kas ir svarīgi šiem projektiem, kas ir tas loģiskākais šagrim un arī kas nepieciešams tīri laika grafika sakārtošanas ziņā. Nu, šajā slaidā jūs redzat šos slavenos deviņus koridors, kas šķērso visu Eiropu un kā jau jūs priekšādātāji minējāt, ir divas horizontālās prioritātes RTMS un otra, kas sasaistās ar visiem šiem deviņiem koridoriem. Kā jau arī norādīju, grasamies pārskatīt NT regulu un nu, domājam, ka tas varētu notikt šī mandāta ietvaros. Tas to svarīgi atminēties jo zinām no iepriekšējās pārskatīšanas procesa to, ka pilnīgi noteikti liela uzmanība būs tieši šai komitejai, ņemot vērā, ka TNT politika ir daudzu standartu īstenošanas pamats, vienalga uz kādu transporta veidu tas neatiektos, vienalga arī, ja tas saistīts, piemēram, jauniem degvielas vediem. Tātad TNT eh, komiteja pilnīgi noteikti būs liela loma šo, šīs politikas pārskatošanā turpmāk. Un nākamā gada pavasarī tiks pabeigts arī atbilstīgs pētījums, ir eh, šī, šovasar veikts publiskas konsultācijas, darbs eh, turpināsies arī septembrī, lai šo darbu apkom, apkopotu un mērtiecīgi paplašinātu līdz nākamā gada maijam. Un tad pēc tam attiecīgi varam nonākt pie oficiāla priekšlikuma, uh, ko izstrādās Eiropas komisija. Tas varētu notikt 21. gada pirmajā pusē. Nu, tāds ir šis pašlaik paredzamais laika grafiks. Nu, redzēsim, gan, protams, kad darbu sāks šī jaunā komisija un vai viņi šo iepriekšējo sagatavoto laika grafiku varēs apstiprināt. Galvenie jautājumi, ko vēlēsimies šai pārskatā skatīt, ir pirmkārt tīklu plānošana, respektīvi, vai šo tīklu ir, piet, vai tīkls ir pietiekams, vai tas iekļauj pilsētvidas eh, vē, transporta veidus un vai ir atbilstīgā saiknes ar trešām valstīm. Tālāk eh, šo tīklu nianses, jeb raksturojumu, standarti, sadarbspēja, jaunās mobilitātes koncepcijas eh, nu, paredzēts, ka, piemēram, notiks diskusijas arī par atsevišķiem atsevišķiem elementiem, kas saistīti lūk ar alternatīvajām degvielām un tam līdzīgi. Tālāk tīklu izmantošanu, visbeidzot tīklu īstenošanu, par ko runā arī Marinēs Kukungs, kurš gan šobrīd vairs nav šai telpā. Bet mums katrā ziņā būs jāpasaka cik tālu šobrīd ir jāspēj saprast, cik tālu esam pavirzījušos priekš ar visu šo pamatu tīkla izveidu un vai mērķi ir sasniedzami līdz 2030. gadam, un katrā ziņā te visām pusēm būs jādod savs ieguldījums, to starp arī jums. Vēl divi slaidi, un tad esmu, būšu pabeidzis šo prezentāciju. Tātad CEF jeb Eiropas infrastruktūru instruments jau tika minēts iepriekšējā budžeta eh, jūsu darba kārtības punktā, jo, protams, ka um, ehm, TNT politikas īstenošanā tieši šim instrumentam ir liela loma spēlējama. Mēs tieši šī instrumenta budžetu izmantojam projektu finansēšanai un, protams, ka TNT un CEF attiecīgi tika izveidoti vienot, viens otru papildinot. Uh, Iepriekšējā mandātā notika sarunas arī par to, kas varētu aizstāt pašreizējo CEF, respektīvi par CEF 2. Un esam jau vienojušies ar parlamentu un padomu ilgu sarunu gaitā, kuru šai sarunās saprotu, ka Marnesko bija arī referents un jūs priekšādātāji pati bijāt kaut nakts caurām naktīm sēdējāt, respektīvi runājāt visi kopā par to, kas tad būs CEF 2 budžeta svarīgākie aspekti. Un šai jomā ir pilnīgi skaidrs, ka notiks tāda pāreja uz daudz uh, Um, atbilstīgāku budžeta izveidi attiecībā uz tādiem aspektiem, kas nav saistīti tik lielā mērā ar infrastruktūru, jeb tādu pamatinfrastruktūru, bet drīzāk uz tādiem citiem elementiem, kā piemēram alternatīvā degviela, ITS un tam līdzīgi. Šobrīd apmēram 85% līdzekļu tiek tērēti tādiem pamatprojektiem, bet nākamajā CF2 tad tie varētu būt tikai 60%. Kohezija un attīstībai tur ir mazliet cits jautājums, tur 95%, kur centīsimies to samazināt uz 85%. Nu, tad, tad lūk, modernizēsim infrastruktūru, jo šī modernizācija būs ehm, nu, jautājums, kas saņems papildu elementus, līdzekļus. Nu, protams, arī divējas izvēj, izmantošanas eh, infrastruktūras projekti, gan militāri, gan eh, civili arī te jāpievērš tam uzmanība. Nu, tad vēl viens svarīgs debašu punkts attiecībā uz šiem vidē draudzīgiem aspektiem ir tas, ka CEF tiks iekļauts mērķis par to, ka 60% līdzekļu būtu jāizsanot, jāpiešķir tādiem projektiem, kas saistīti ar vidas aizsardzības mērķu sasniegšanu. Respektīvi, tas ir viens no augstākajiem tādiem rādītājiem, ko ierosinājusi komisija līdz šim, un transporta aspekts CEF ietvaros nenoliedzami ir milzīgs, jo te ir gan IT, gan transports transporta daļa katrā ziņā šeit vēl nāk ar krietni augstāko rādītāju, jo lielā daļā investīcijas tiešām būs tieši vidē draudzīgiem projektiem un transporta veidiem, nodrošināt atbilstīgas sadarbspējas sistēmas un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs domājam, ka tas ir tāds labs mērķis un varam to kopīgi arī censties sasniegt. Un mans pēdējais slaids priekšādātā ir vēl viens tāds atvērts priekšlikums, kas ir visiem uz galda šobrīd, respektīvi TNT sistematizēšana, jeb racionalizēšana. Tas, protams, būs saistīts arī ar īstenošanas eh, mērķiem. Vai varam visus šos kompleksos, sarežģītos projektus īstenot pietiekami strauji, un vai mums ir laba izpratne par politikas īstenošanu arī no pilsoņu puses, no projektu virzītāju puses, no investoru puses, ja raugamies uz to, cik ārkārtīgi sarežģīts ir šīs procedūras, kur mm, gaitā mēs nonākam līdz projektu īstenošanai. TNT sistematizēšana katrā ziņā arī tad lūk būs viens no jautājumiem, ko esat jūs skatījuši šeit komitejā un eh, ar nepacietību gaidām darbu pie šīs lietas turpināt. Lielas paldies! Es ceru, ka koordinātori varēs vēl tālāk izgaismot visus šos konkrētos projektus. Paldies! Merci. Paldies! Paldies Peters kungam par eh, šiem ievadvārdiem. Jūs ieskicējāt arī tos uh, tos mērķus, kas e, jums ir izvirzīti. Un, protams, mērķi ir viena lieta, bet to sasniegšana kas cits. Bet e, vēl vēlējos atgādināt, ka mūsu vidū ir daudz jaunu deputātu un runājot par šiem tīkliem, tad e, visi iespējams, ka domā, pa, ka runa iet par pasažieru pārvadājumiem, bet patiesībā liela daļa šo tīklu kapacitātes tiek izmantot kravu pārvadāšanai. Mm un bieži vien debatēs to mēs piebirstam, piemirstam. Tā tad eh, mēs nevaram likt uzsvaru tikai un vienīgi uz pasažieru pārvalda, pārvadāšanu, tikpat svarīgs ir arī kravas. Un vēl viens moments, vienlīdz svarīgs. Mainās arī iedzīvotāju domāšana, un runājot par eh, dzelzceļa tīkliem, tad ir parādījusies jauna doma, un ir parādījusies doma pārvadāt eh, kā pasažieris, tā arī kravas eh, nakts laikā. Un jūs, jūs esat koordinatori šajos jautājumos, un tas ir arī viens no jūsu mērķiem un viens no jūsu uzdevumiem. Uh, kā jūs eh, izmantosiet visus jūsu rīcībā esošos eh, līdzekļus, lai eh, veidotu vairāk kravu pārvadājumu pa dzelzceļiem un arī dzelzceļu vairāk izmantotu turismu mērķiem. Jebkurā gadījumā šie jautājumi ir savā starpā saistīti, un tagad došu jums vārdu vienam pēc otra. Uh, Katram no jums atvēl 6 minūtes, tas nav daudz, bet, eh, nu labi, ja jūs eh, būsiet pietiekami laipni, tad jums būs 10 minūtes. Tātad, eh, Balas kungs, jūs esat pirmais. Paldies, prieksēdētājs kundze, saka Balas kungs. Dāmas un kungi, vispirms es vēlētos sveikt kā vecos, tā arī jaunievēlētos transporta komitejas deputātus. Jūs nodarbojaties ar vienu no svarīgākajiem ekonomiskajiem punktiem Eiropā, un tas ir transports. Es eh, esmu visilgāk kalpojušais koordinators, salīdzinot ar eh, pārējiem maniem kolēģiem. Es eh, sāku strādāt, kad Eiropas komisija pieņēma ļoti drosmīgu lēmumu. Varbūt atceraties, bija 30 transporta projekti, kuriem, pie kuriem bija jāstrādā, bet jau piektajā gadā komisija pieņēma ārkārtīgi drosmīgu lēmumu izvirzot piecus prioritārus e, projektus, un katram no projektiem tika e, piestiprināts viens toreizējais komisārs. Toreiz gāja runa par dzelzceļa satiksmi no Parīzes līdz Bratislavai, cauri Vācijai, cauri Austrijai. Es jau toreiz strādāju sadarbībā ar DG Move, un bija ļoti daudzi, kur strādāja pie jaunas Eiropas transporta politikas fāzes. Reuters kungs to jau nedaudz ieskicēja, bet vēlējos vēlreiz atgādināt, ka tas bija pilnīgi jauns koncepts kurā tiktu ņemtas vērā visas Eiropas Savienības intereses. Runa toreiz jau izvirzījās par deviņiem koridoriem, un katram koridoram būtu piestiprināts ja viens koordinators. Jau toreiz parādījās vārds multimodalitāte, kurā ņemtu vērā arī iekšzemes ūdens ceļus un tā tālāk un man toreiz piešķīra Ziemeļjūras vidusjūras koridoru, kas ir tāds ārkārtīgi daudzveidīgs eh, koridors, sākas Ziemeļskotijā, arī Ziemeļīrija, tad cauri apvienotajai karalistē īrija, cauri Beneluks valstīm un eh, turpinās tālāk līdz pat saulainajai Marseļai. Jūs redzat uz šīs kartes, ir ļoti daudz saistīti dzelzceļš, jūras ceļi, iekšzemes ūdens ceļi, tā tad problēmu vai izaicinājumu ir daudz. Tieši kā jau mani kolēģi, mēs eh, sadarbojamies cieši ar dalību valstīm un ar iesaistītajām pusēm, un būtiska mūsu darba daļa ir plānošana. Manā koridorā ir iesaistīti pārpa 360 projektiem veselā virknē dalību valstu, un tam ir nepieciešama virkni investīciju. Šobrīd mēs runājam pār par 70 miljardiem eiro. Patreizējā brīdī šajam šim koridoram ir atvēlēts 1,6 miljārdi no CEF finansējuma. Un eh, doma ir īstenot dažādu apjomu 85 projektus. Bet eh, šie 1,6 miljārdi mēs pavisam kopā varētu piesaistīt 5,2 miljārdi, rēķinot dažādos vienādojumos. Šobrīd lielu uzmanību mēs pievēršam dekarbonizācijai un eh, vēlamies uh, pārvadājumus pa ceļiem novirzīt vairāk uz dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem. Atlikušajās minūtēs es vēlētos pieminēt trīs būtiskākos aspektus. Pirmais ir e, lielākais iekšzemes ūdensceļu tīkls Eiropā. Tas ir sēnas šeldas tīkls. Tā tad e, sēna tiek savienota ar veselu virkni eh, citu ūdens ceļu Ziemeļfrancijā, Beļģijā, Nīderlandē un eh, tad tālāk savienojumu ar Reinu, Māsu un citiem. Sadarbības starp dalību valstīm tiek vērtēta kā veiksmīga, bet eh, būtiskākais iztrūkstošais punkts mums iztrūks 107 km kanāla, tātad tas ir sēna, ziemeļ sēnas kanāls Vācijā. Un, ja izdotos šo savienojumu kaut kādā veidā nodrošināt, tad eh, šo ūdensceļu izmantošana būtu vēl in intensīvāka. Un eh, Mēs strādājam pie kā plānošanas, tā arī e, laika grafika. Un e, dzelzceļš ir tāds e, transporta veids, kas manā pārvaldības jomā tiešām nodrošina saiknes no ziemeļiem līdz dienvidiem. Un runiet par ļoti Eh, gariem eh, dzelzceļa sastāviem, bet tuneļu kapacitāte nav vienāda visā šajā ziemeļdienvidu vektorā. Un eh, visbeidzot, mūsu būtiskākais izaicinājums ir tāds, ka es pārstāvu to koridoru, kuru skars Brexits. Mēs šobrīd sadarbībā ar Sakiju kungu, kurš arī sēž šeit, un ar profesoru Budaviku, kurš arī ir viens no koordinatoriem, mēs organizēsim, organizēsim semināru Dublinā, kā nodrošināt satiksmi gan īrijas salā, gan arī no īrijas, bet arī kā apiet dažādos veidos Lielbritāniju pēc Brexita. Mēs um, esam gatavi ļaunākajam, tā saucamajam bezlīguma Brexitam. Tiešām cerēsim, ka tā nenotiks. Cerēsim, ka politiskais lēmums būs adekvāts, bet uh, referendums, kā jau visi zin, eh, bija nevis par alternatīvu, kāda tiktu piedāvāta Brexit gadījumā, bet gan par to, ka apvienotā karaliste vienkārši izstājas. Es pazīstu vairākus eh, šeit strādājošos kolēģis, Rikē kungs un arī citi. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem niansētāk, ja tāda būs priekšsēdētāja. Jāpaldies! Mums eh, noteikti vēl būs iespēja runāt eh, par šo Ziemeļu kanāla problēmu. Protams, runāsim arī par Brexitu. Redzēsim, ko varēsim darīt, ja būs tās osmais bezlīguma Brexits. Tagad eh, nākamais sekīkungs. Dodu vārdu jums. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie deputāta kungi, arī es eh, esmu ļoti priecīgs par šo viedokļu apmaiņu, kurā runājam par dažādiem koridoriem, par patreizējo status quo, un, protams, kā jau iepriekšējie kolēģi pieminēja, esmu gatavs eh, arī turpmāk veiksmīgai sadarbībai. Trentinors koridors, tam ir nepieciešams eh, vairāk darba, lai izvairītos no sastrēgumiem. Varbūt tagad uh, konkrēti piemēri. Uh, koridors starp Franciju un Spāniju. To ir nepieciešams paplašināt un uh, ir nepieciešams izveidot arī ātras satiksmes savienojumu. Un Francijā ir doma izveidot pasažieru pārvadāšanai ātrvilciena posmu, un tradicionālais liežu posms paliks eh, kravu pār, pavadājumiem. Bet eh, Francija šobrīd ir atlikusi ātrvilciena līnijas eh, celtniecību uz nenoteiktu laiku. Tāpēc šobrīd sadarbojos kā ar Francijas eh, transporta ministriju, tā arī ar citiem iesaistītajiem, lai patreizējā lēna vilciena posma pārvaldība no Bordo līdz Spānijas robežai notikt adekvāti. Tas pats attiecas arī uz pārobežu eh, līniju Evoras Baļahājas eh, posmā starp Spāniju un Portugāli. Portugāles pusē ir nepieciešams eh, veikt eh, samērā liels celtniecības darbus un arī renovācija Spānijas pusē. Strādāju ar abu valstu ministrijām un arī ar citām iesaistītajām pusēm, lai viss saprastu, ka šī posma izveida līdz 30. gadam ir lielā mērā nepieciešama. Bet eh, komisijas pagājušajā gadā pieņemtais lēmums par pārobežu posmu izveidošanu, kuram piekrist abas dalību valstis. Tam ir nepieciešams juridisks instruments, un ja e, tas, šāds lēmums tiks pieņemts, tad to varētu piemērot arī citos gadījumos pārobežu posmiem. Arī Ibērijas uh, kravu transporta līnijas izveide ir ārkārtīgi svarīga, un arī šeit mēs strādājam kā ar Portugālu, tā arī ar Spāniju. Vēl cita joma ir saiks, saikne starp eh, garajiem pārvadājumiem un to, kas ir nepieciešams reģioniem to, kas ir nepieciešams eh, pilsētu teritorijām. Piemērs nākamajā mēnesī mums ir nepieciešama, mēs esam paredzējuši organizēt eh, konferenci Portugālē, kurā mēģināsim noskaidrot visaktuālākās problēmas. Protams, Brexits ir vēl viena problēma, ar ko mums būs jāsadzīvo, un kā jau Balaškungs eh, tikko pieminēja, tas būs aktuāli. Un eh, Atlantiskajos koridoros tas jau ieskicējas. Bet eh, mums noteikti nevajadzētu raudzīties tikai no negatīvā aspekta. Protams, problēma ir daudz, bet pie tā mēs arī strādājam. Un arī ar citām iesaistītajām pusēm mēs strādājam pie tā, lai jau paredzētu iespējamās problēmas un mēs meklētiem risinājums jau iepriekš. CEF regulas pirmajā pielikumā tiek runāts par to, kā īriju un arī Lielbritāniju labāk iesaistīt tajos koridoros, kas jau šobrīd veiksmīgi strādā pēc Brexit. Un tagad eh, īsumā vēlētos pieskarties vēl vienam punktam. Es mēģinu strādāt arī pie horizontāla rakstura problēmām, īpaši sadarbojoties ar manu kolēģi Bodegeku. Mēs mēģinam sadarbībā ar eh, citiem koordinatoriem strādāt pie jaunu ideju izstrādes. Mēģinām izmantot visus mūsu rīcībā, eh, rīcībā esošos finanšu instrumentus, mēģinām strādāt radoši un mēģinām piesaistīt pēc iespējas vairāk privātā kapitāla, lai, kā jau Reuters kungs pieminēja, aizpildītu finanšu plaisu. Esam pabeiguši darbu pie zinātniska dokumenta, kurš tiks publiskots eh, tuvākajās nedēļās, un tajā mēs tieši runājam par to, kā labāk iekļaut dažādu projektu finansēšanā privāto naudu. Par šo tematu tiek diskutēts daudz, un esmu pārliecināts, ka interesanti tas būs arī citu projektu sakarā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies! Paldies, Sakī kungs, jūs esat ārkārtīgi ambi ambiciozs. Jūs jau pieminējāt eh, līniju eh, tri, Lisabona, Madrita, Madrida, jūs pieminējāt, eh, ka šīm projektam būtu jābūt pabeigtam 30. gadā. Es atvainojos, tas ir pēc desmit, pēc desmit gadiem. Bet uh, Kāpēc ne ātrāk? Tas jūsu mērķis ir pēc, izveidots pēc 30 gadiem. Es domāju, ka nedrīkstam būt tik pārāk tālredzīgi. Komisijai ir, protams, ņemot vērā finansiālās iespējas, jāizveido tādas prioritātes, lai tik svarīgi posmi tiktu veidot ātrāk. Eiropas iedzīvotāji vēlas redzēt konkrētus risinājumus kā tad mēs varam aizstāvēt projektus, kuri sāks iespējams darboties vai pat tikai celti pēc desmit gadiem. Tātad eh, viens no parlamenta iepriekšējā sasaukuma mērķiem bija šis te Atlantijas koridors. Tagad es raugos uz Rikē kungu. Jā, tiek veidots jauns tīklojums, lai izveidot šādu multimodālo tīklu kopumu, Pie tā mēs vienmēr esam strādājuši. Un tagad pēdējiem dodu vārdu Groša kungam. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es eh, no savas puses eh, vēlētos sveikt jaunos un vecos ievēlētos deputātus, un es eh, vēlējos jūs informēt par Orient East Med koridoru, un lai ilustrētu savas manu teikto, es vēlētos eh, šeit eh, parādīt vairākas kartes. Tātad runa iet par septiņiem tūkstošiem, sešiem tūkstošiem kilometru, un eh, ģeostrateģiski šis ir ārkārtīgi svarīgs koridors, nodrošinot eh, saikni no Ziemeļa Vācijas līdz pat Grieķijas eh, dienvidiem. Un arī investīcijas, kuras ir jāiegūda kā Grieķijā, tā arī kur citur. Um, Iespējams, ka tas arī ir jautājums, kas ir jārisina Eiropas līmenī. Um, Vēlējos jums atgādināt, ka šis ir tehnisks koridors un tas ir domāts divu veidu transporta veidiem. Tātad ceļu transportam un arī dzelzceļu transportam. E, piemēram, ja e, ar dzelzceļu ir jādodas no ziemeļiem uz eh, dienvidiem, septiņas reizes ir jānomaina lokome, lokomotīva, ir eh, dažāda garuma vilcienu sastāvi, kas atšķiras pat par simts metriem, un eh, uz vienu riteņu asu tonnāža var atšķirties arī par gandrīz pusi pusduci tonu. Tā tad tikai tādējādi vēlējos ieskicēt tās problēmas, kurā mums risinājums ir jāmeklē kopīgi. Mēs, eh, jūs varat eh, šeit atrast eh, kādus 80 dažādus dokumentus par šo koridoru un budžets CEF ietvaros ir paredzēts apmēram 2 miljārdu eiro apmērā. 85% ir RAIL investīcijas, un jūs jau pieminējāt, ka tā ir bijusi parlamenta prioritāte iepriekšējā sasaukumā, bet ne tikai. Protams, ir ir eh, tādi posmi, kuri varbūt nedarbojas tik veiksmīgi, kā mēs vēlētos, bet 23. Eh, gadā esam paredzējuši pabeigt šos 94 apakšprojektus vai projektus, eh, kuru ir jāīsteno CEF2 ietvaros. Mēs vēlamies nodrošināt projektu tādu kontinuitāti. Un šobrīd runa iet par 4 miljardiem eiro uh, kuri uh, tiks piesaistīti šiem projektiem no 20. līdz 30. gadam. Elbas, uh, Elbas uh, upe, kas ir iekšējo ūdens ceļu koridors, un tādā veidā tiek nodrošināta saikne starp Vāciju un Čeh, Čehiju. Un uh, abas valstis ir vienojušās savā starpā par to pamatu, kurš ļaus elbu izmantot efektīvāk. Mēs e, strādājam arī diplomātiskajā līmenī, un e, šobrīd sadarbība starp, abiem ir, starp abām valstīm ir pietiekami veiksmīga. Mēs e, esam pārliecināti, ka šis koridors kurš šobrīd ir viens no vājajiem punktiem un ahilē papēžiem, ka tas ir jārisina. Tā tad eh, no Prāgas uz eh, Drēzdeni apmēram 50% eh, ceļu nepārtraukti atrodas sastrēgumos, un to pašu var teikt arī par dzelzceļu. dzelzceļu. Tā tad, ja viens vilciena sastāvs nevar doties pa šo nogriezni, tad tas ir jāaizvieto ar 50 smagajām mašīnām, jūs jau saprotiet, ko tas nozīmē. Līdz ar to pieredze rāda, ka šajā koridorā mēs, kas strādājam pie šā koridora, mūsuprāt, vislielākais uh, Izaicinājums ir tieši finansējuma nepietiekamība un ceram, ka CEF2 to mēģinās atrisināt. Visbeidzot, kāda ir saikna ar struktūra fondiem? Ir tādi reģioni, piemēram, CEF finansējumu atvēra finansējumam. Mēs uh, vēlamies, lai dažādi finansējuma avoti darbotos vienotam mērķim, bet eh, vēl bez finansējuma nepietiekamības ir arī citi, citas problēmas. Tā tad ietekme uz vidi, ietekme uz ekonomiku, un katrā šādā koridorā tiek izvērtēts ietekme uz eh, ekonomiku, ietekme uz CO2 izmešiem, uz vidi, uz nodarbinātību. Uh, Un visbeidzot, dažādās valstīs at, likumdošana at, atšķirās. Un eh, šīs likumdošana atšķirības arī palēnina projekta īstenošanu. Un visbeidzot, eh, cik nobriedis ir projekts, tā tad eh, ir arī tādas dalību valsts, kurās nav pietiekami cilvēku resursi, lai projektu pietiekami pār, adekvāti pārvaldītu. Un es uzskatu, ka transporta nozarē tieši dalību valstu līmenī vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Un visbeidzot, es e, vēlējos pateikt, ka esam vēl secinājuši, ka, piemēram, mēs esam investējuši vienu miljārdu, lai pātrinātu satiksmes plūsmu pa šo koridoru par vienu stundu, bet, piemēram, uh, tā saucamie kravu pārvadājumu koridori. Dajos e, e, šad tad parādās pat 30 stundu gaidīšanas laiks uz robežām, un tāpēc e, mums ir jādomā par šiem kravu pārvadājumu koridoriem. Un mēs vēlamies, lai visos uh, pierobežu koridoros gaidīšanas laiks no šīm maks 30 stundām samazinātos uz maks 2. Protams, eh, ka tam ir ietekme uz ekonomiku, bet eh, šajā, šajā diapozitīvā jūs redzat, kāda ir ietekme uz ekonomiku. Un, piemēram, ja uz kādas robežas ir jāgaida lokomotīvas mājiņa, 4 stundas policijas kontrole, 3 stundas, tad jūs varat iedomāties, cik tas lielā mērā palēnina transportu. Un tas arī ir dalību valstu sadarba griba, cik lielā mērā mēs vēlamies strādāt kopīgi E, šobrīd mēs strādājam pie apmēram 240 dažādām iniciatīvām, kā labāk sadarboties. Tātad viens ir finansējums, e, bet otrs ir arī cik lielā mērā dalību valstis vēlas sadarboties. Jo tikai labāka sadarbība varēs novest pie labāka finansējuma izmantošanas. Lielas paldies, Groškungs! Mm. Bet, nu jā, katrā ziņā tas, ko jūs pieminējat, un kas ir svarīgi, ir šīs kavēšanās atsevišķās valstīs. Un to mēs labi piedzīvojām, kad mēs devāmies uz Grieķiju ar delegāciju. Mums bija vesela stundu, tas prieks eh, tikties tur ar turisma jomas vadītāju, un viņi teica, cik milzīgs ir šīs aizkavēšanās ar mm, kravām, ar, uz dzelzceļa un tā tālāk, jo šur un tur ir ļoti grūti bijis iepriekšējos gados um, šos procesus īstenot. Viss ir noticis tikai pa autoceļiem. Un, protams, ka šī pārējai uz dzelzceļa nevar notikt nu, tā dienas laikā. Nu, katrā ziņā tas, protams, ir arī politikas un izvēles jautājums. Un drosmīgs izvēles jautājums. Tūlīt pat sāksim debates un tūlīt sāksim pirmām kārtām ar Talērs kundzu. Lūdzu, priecājos jūs redzēt, jums vārds. Thank you very much. Uh... Jā, paldies, uh, koordinātors kundze, paldies par uh, šo prezentāciju. Mēs uh, tik tiešām no sirds varam piekrist, ka šī tīkla pabeigšana tik tiešām būtiski mazinās to, to spriedzi, spiedienu, kāds ir mūsu transporta infrastruktūrā kopumā. Tas būs ievērojams sasniegums, kad tas viss tiks paveikts. Bet, nu, manā vēlēšana iecirknī Tirolē mēs tiešām priecātos, ja komisija drīzāk tā aktīvāk iestātos par Uh, pārobežu dažādu pasākumu chronoloģisku tādu sasinhronizēšanu. TNT uh, uh, tīkls tiek veidots kā tāds, kas savieno mūsu tautsaimniecības, kas ļauj uzplaukt um, tirznieciskām attiecībām, uh, bet nu, šāda no augšas uzspiesta kaut kāda virzība beigās eh, nedod cerēto rezultātu, ka ne, netiek saskaņoti būvdarbi, eh, ir, ir neatbilstības, ir nobīdes, novirzes, un mans jautājums ir šāds, kā grasāties rīkoties, lai eh, šo, šo neatbilstību š, mazinātu. Uh, Un tad vēl par, par saimnieciskiem ieguvumiem un izdevumiem, eh, kā brīfingā ir norādīts, tāds starptautiskais valūtas fonds lēš, ka ir milzu potenciāls uh, Um, valstīm, uh, ja šis lielais plāns uh, sekmīgi īstenotos. Bet, ja turpinātos kavēšanās ar atsevišķiem būvprojektiem, tad um, investīcijas uh, var aiziet gar degunu, krītoties kopējai investīciju efektivitātei. No kurienes šie, šie, šiem aprēķiniem ir kāds, kāds racionāls pamats? Um, paldies, paldies par šo komentāru. Ramona kungs, nu, jūsu kārta, jūs esat nākamais. Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Tas ir tiešām Eh, šis sapnis par Eiropu, kas dzīva eh, pirms 50 gadiem, solot pilsoņiem brīvību daudzējādā izteiksmē - individuālu brīvību, brīvību ceļot, pārvietoties, bet arī saimniecisku brīvību pilsoņiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem, kas tad varētu nodarboties ar savu, savu profesionālo arodu eh, viscauri Eiropai, jebkur Eiropas kontinentā Un šis sapnis, eh, diemžēl, diemžēl, daudz vieta eh, ir īstenojies nepilnīgi, nepietiekami. Un viens aspekts, ko minēja jau koordinatori, eh, tas liktenis, kāds, kāds ir joprojām ir lemts perifēriem reģioniem. Un tad ir joprojām nav skaidrības, ko no nākotnes var sagaidīt, piemēram, Portugāle, Rumānija, kur infrastruktūras nav un, un, un, un, un tā vien izskatās, ka joprojām nebūs. Uh, tur pilsoņi nīkst, uh, joprojām sapņojot šo sapni par šīm vairākām uh, un daudzveidīgām brīvībām. Tie ir tādi paši pilsoņi kā visi pārējie. Un viens no tiem lielajiem uh, mērķiem, iecerēm uh, paliek uh, neīstenota. Un, ja vēlties konkrētu piemēru, mm, nevēlos runāt par manu eh, dzimto reģionu, kas, kas man ir īpaši tuvs, Mursija. Eh, nu, Mursiju dēvē par, par mūsu valsts, eh, tā teikt, labības klētī, bet viss aug griezdamies, bet trūkst infrastruktūras, visu šo saražoto produkciju nav iespējams efektīvi nogādāt pie, pie patērētājiem. Uh, Un mm, es, kā Eiropas atjaunotnes grupas mm, koordinators, varu tikai pasvītrot un apliecināt šo koridoru lielo nozīmi. Tieši un jo īpaši uh, perifēro reģionu kontekstā uh, šeit uh, ir mūsu svēts pienākums gādāt, lai pilsoņi Mursijā, eh, Transilvānijā, citos perifēros reģionos nebūtu spiesti knapināties ar, ar tādiem, tādu nīkulīgu infrastruktūru, kas ir atpalikusi. Eh, mēs eh, noteikti vēlamies atbalstīt jūsu mm, turpmākās ieceres. Un mm, Tātad šeit runāju gan kā koordinators, gan kā eh, perifēra reģiona pārstāvis. Tik tiešām, kad visi šie skaistie plāni īstenosies, nedrīkstam pieļaut to, ka turpinās eh, tāda sapņu māpiļu būvēšana, eh, plānu plānošana, ko, kamēr centrālās eh, valstis turpina baudīt eh, šo, šo, šo savu izdevīgo stāvokli, mm, ceļot savu labklājību, mēs pieprasām datumus, konkrētus gadus. Tas ir tas, ko jūs priekšādātāji sacījāt. Nu, kas tā par lietu? Pēc desmit gadiem kaut kas varbūt eh, beidzot būs. Nē, mūsu pilsoņi to visu vēlas jau tuvākajā laikā. Uh, Mm, paldies visiem, kas, kas konstruktīvi izteicās, eh, bet aicinu visiem šiem skaistajiem plāniem piestiprināt konkrētus datumus. Paldies, Annai Vārts, priekšsēdētājs kundze, eh, kolēģi. Eh, vē, visiem tiešām novēlu patīkamu un, un līksmu šo atpakaļ atgriešanos. Pāriešu tomēr uz vācu valodu, jo esmu deputāti no Vācijas un gribu uzdot jautājumu par finansējumu koordinatoriem. Mums, kā zaļajiem, protams, liekas pašsaprotami, ka jūs atbalstat tāda veida transportu, kas iet uz atteikšanos no oglekļa izmešiem, um, mūsu tā uztvēršana, saglabāšana, bet man vēl īsti netapa skaidrs, kā tas atspoguļo šobrīd jūsu budžetā, jeb atsevišķos tā elementos, kā tas saskaņojas Nu, kur šeit jums katram ir kāda ieteiksme? Varbūt jūs varat detalizētāk par to sīkāk pastāstīt, jo mums, protams, ir skaidrs, ka, piemēram, pārobežu projektiem pilnīgi noteikti ir jābūt jūsu darbu pašā pamatā. Tātad transports pāri robežām, un tad, kad mēs skatāmies uz budžeta līdzekļiem, ja sakat, ka līdzekļus nepietie, līdzekļu nepietiek, tad, protams, šos posmus pārvaldīt ir sarežģīti. Un te gribu jums vecāt, ko mēs kā komisija, komiteja varam darīt, lai jūs atbalstītu šajā darbā, šajā koordinātoru funkciju pildīšanā vai mēs to varam darīt, piemēram, atbalstot kaut kādus ātrvilcienu savienojumus, Delīka un Zieva arī runāja, vai varbūt, piemēram, piedāvājot kaut kādus pievilcīgus dzelzceļa savienojumus, jo pilnīgi steidzam mums ir vajadzīga šāda veida alternatīva piedāvājuma. Tas tāds kopējs e, jautājums. Tātad notram kārtām šis budžeta jautājums lūdzu. Merci. Jā, liels paldies jums. Un Zīles kungs, vārds jums. Jā, tik tiešām eh, liels paldies. Eh, prieks jūs visus eh, redzēt, arī jūs. Ehm, paldies par šo prezentāciju. Vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, Reitera kungam par naudas plūsmu CEF1 un CEF2 kontekstā. Kā jūs ieskatā tam visam vajadzētu izskatīties šogad un nākamgad? Uh, Eh, vēl CEF 1 eh, kontekstā ir, ir, ir, ir eh, vaļā, vaļā konkursi, nav pabeigti darbi, un otram kārtām tiek, tiek publicēti jaunie konkursi, jaunie iepirkumi jau nākamā budžeta cikla griezumā. Uh, Ehm, nu, visas šīs, šīs, eh, nu, šis, šis eh, ciklu nomaiņa var radīt problēmas tieši ar naudas plūsmas eh, jomā, ka, ka naudas plūsma var apsīkt. Mm, vai jūs ieskatā ir pamats šādām bažām, tieši runājot par lieliem pārobežu projektiem, kur, kur šī problēma varētu būt visakūtākā un izteiktākā? Nav skaidrības. Vai jūs kā, kā komisija uh, Eh, šeit eh, vispār kaut ko varat darīt lietas labā, kādu, kādu eh, stibu vai, vai, vai burkānu metaforisko likt lietā, lai šo naudas plūsmu nu, padarītu tādu efektīvāku, plūstošāku, mm, tā lai mm, projekti šādu formālu apsvērumu dēļ ne, neapstātos. Un reaģējot uz trīs kolēģu sacīto, Meķu, runājot par jūsu projektiem, kad noslēgsies CEF2 periods, uh, Eh, un nākamais, eh, nākamais eh, finanšu, finanšu cikls. Vai ir, ir jābūt pabeigtiem arī visiem projektiem līdz kādam noteiktam termiņam, teiksim, līdz 30. gada beigām? Vai tas nebūtu vērtīgi, ja pilsoņi mm, savām acīm varētu pārliecināties par to, ka tojoties noslēgumam finanšu ciklam, uh, Uh, reālas aprises jau ir ieguvuši arī jau, jau šie, šie lielie finansētie projekti. Paldies! Paldies, Roberta uh, Koners uh, kundze, vārds jums! Jā, pateicos priekšsēdētāji. Vispirmkārtām vēlos pateikties koordinatoriem par darbu, ko esat paveikuši. Paldies par informāciju, ko varējām saņemt šodien. Uh, no, no mūsu eh, runātājiem. Tik tiešām mūs interesē koordinēta pieeja transporta nozarei Eiropā, eh, kur dzelzceļam ir goda eh, loma un goda vieta, kur darbi tiek veikti apzinoties klimata izaicinājumus un, un atbildību, kur tiek īstenots tāds visaptvarošs teritoriāls un, un reģionāls pieejams, multimodalitāte Un mēs eh, runājam par šiem koridoriem. Kolēģis pirms brīža te, te, te gari un plaši pievērsās eh, austrumu eh, vidusjūras šim te koridoram, kas, kur, kur tā tad otrā galā ir Grieķija, austrumu Balkāni. Šeit problēmas ir ļoti akūtas, un priekšsētā jūs arī runājāt par, par, to, par Grieķijas uh, Eh, dzelzceļa spožumu un postu. Eh, tur eh, investīcija līmenis ir, ir principā nožēlojams ir aizdītajos četros gados ir bijuši šādi tādi mēģinājumi kaut ko izkustināt, lai tik tiešām saintegrētu dzelzceļa šīs te zonas un, un, un uh, Uh, infrastruktūru. Šeit ir nepieciešama strateģiska pieeja, strateģisks skatījums, lai, uh, nu, nu tiešām, nu, varbūt kaut vai tai pašā 2030. gadā būtu kādas pozitīvas pārmaiņas. Um, tādā zināmā mērā varam runāt par, par to, ka kādi procesi jau ir sākušies, izkustējušies un uh, cerībā, ka šis eh, tāds eh, pankontinentāls eh, transporta savienojums pa sauszemi beidzot sasniegs arī Grieķiju. Un tad jau tālāk pieslēdzot Bosfora šķērsojumus, kādas ostas, salonikus, citas, citas transporta mēzglus mūsu pusē, Eh, jau ir šie, šie plāni, jau, jau saplānoti, šīs ieceres jau ir, jau ir fiksētas, eh, tā teikt, uz papīra. Um, tās gaida tikai šo, šo, šo reālo savienojumu um, un īstenošanu mm, kur pretī mūsu politiķi, valdības eh, tā īsti nesteidzās, nevēlas kāpināt tempu, mm, salīdzinot ar saviem priekštečiem. Paldies! Paldies jums, Rikēkungs, tagad jūsu kārta. Paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām vēlos pateikties eh, komisijas pārstāvim eh, par to, ka eh, aktualizējat atkal un atkal šo jautājumu par lielajiem visai Eiropas tīkliem ir, ir, ir daudz kas mainījies. Beidzot, mums ir tāds jaudīgs instruments šādu tīklu atbalstīšanai. Uh, savulaik eh, tie, tie tika finansēti no, no reģionāliem fondiem. Um, bet, nu, varam, varam tiešām lepoties ar to, ka mums ir Connecting Europe Facility, arī, arī Junkera komisija uh, ir pelnījusi uzslavas ar savu Invest Europe programmu. Uh, un šim darbam ir, ir, ir jāturpinās uh, tēmējot un mērķējot uz tādu visai Eiropas eh, standartizāciju, eh, savietojamības eh, sekmēšanu, lai atvieglotu robežu šķērsošanu. Bet šeit joprojām varam runāt par daudziem un dažādiem instrumentiem, atbalsta instrumentiem, veselu plejādi. Un jautājums šajā kontekstā ir tāds, vai nebūtu pienācis laiks te pieiet tā horizontālāk vai eh, nebūtu pienācis laiks kaut kādu reitingu sistēmu ieviest eh, dažādiem, dažādiem eh, infrastruktūras tīkliem, piešķirot tiem tādu tā kā svāru, nozīmes reitingu Eiropas kontekstā, to, cik tie ir, ir, ir, ir vērtīgi un līdz ar to būtu nojaušama to, to, to prioritāte. Nu, un tad vēl tas, par ko runāja Karlos pirms brīža. Šie, šie, šie atbalsta instrumenti Eiropas līmenī ir viena lieta, bet tad e, ir dažādas, e, dažāda no šī vērība, ko kādiem projektiem pievērš dalību valstis, dalību valstu vai reģionālās pārvaldes struktūras. E, to prioritātes var atšķirties no, no šī Eiropas skatījuma. Uh, Tāpat arī vīdes apsvērumi, kas, kas uh, liek izšķirties par labu tādam vai citādam risinājumam, kaut kā darīšanai vai kaut kā nedarīšanai. Uh, šeit ehm, tas ir labi, ka finansējuma piešķiršanas līmenī ir, ir zināma horizontalitāte iestājusies, bet tādai ir jābūt un jātop arī tādā administratī, administratīvā uh, administratīvas pieejas plāksnē. Noteikti vienkāršojot procesus, runāju, es šeit runāju par šo smart TNT tīklu, kur vis, visu darbu mēraukla ir, ir, ir efektivitāte, liederīgums. Par to esmu iestājies šķiet Tiešām jau astoņus gadus uh, princips ir gaužām vienkāršs. Ja kaut ko ir vērts darīt, ja kaut kas ir būtiski nepieciešams, nu, tad tas arī ir jādara. Un, un tādi noteikti darāmi darbi ir šie pārobežu savienojumi, infrastruktūras savietojamība, kas joprojām daudzās situācijās ir, ir, ir kā pa celmiem. Un, uh, Mm, šeit, eh, šeit eh, ir daudz, daudz trūkumu, daudz nepilnību, neatbilstību administratīvās sadarbības, savietojamības eh, tieši plāksnē. Un divus jautājumus vēlos uzdot mūsu viesim. Metju, mm, Metjē Kāda ir šī politiskā ainava tieši, tieši dien, dienvidu reģionos, dienvidu valstīs, uh, Grieķijas, Maķedonijas uh, starpā tagad tāds, tāds, tāds pamieris, atslābums, uh, gluži vai uh, tāda draudzība ir iestājusies, vai tas nav iemesls šeit, šeit kāpināt intensitāti uh, atsevišķu projektu īstenošanā? Uh, Eh, nu, gal galā eh, dzīvojam reālā pasaulē, kur visu lielā mērā izšķir politiskā grība, eh, mm, vai to nebūtu jāizmanto. Un Seki, kungs, profesora kungs, domājot par šiem lielajiem tīkliem, vispirmkārt, Uh, uh, nu, jāsaprot šī, šī, šī geo, eh, geogrāfiskā, tīri politiskā eh, situācija. Uh, Spānijas anklāvi, piemēram, Āfrikas kontinentā, arī, arī uh, situācija Pīrenejos, kāda tā tur ir izveidojusies. Uh, uh, un tas viens otrs. Uh, Nu, ir, ir būtiski trūkumi eh, komunikācijā starp austrumiem un, un, un rietumiem. Eh, un nu, visa šī, šī šo nepilnību rezultātā Normandija, Bretaņa ir, ir, ir, ir palikušas bez nekā. Tās ir tā kā piemirstas eh, bet tie ir būtiski, saimnieciski nozīmīgi reģioni, bet neiz kāpēc palikuši tādā tā kā perifērijā. Uh, Brexits noteikti, noteikti liks mums būtiski ievērt, no, nopietni pārdomāt mūsu, mūsu tādas, eh, mūsu telpiskās, eh, telpisko skatījumu. Mm, un visa šī, šī Atlantijas eh, virziena vektora kontekstā uh, ir būtisks ne tikai, tikai tātad tieši Brexits ir ļoti būtisks, un te Francijas Atlantijas reģiona nozīme var tikai pieaugt, un tā būtu jāņem vērā. Paldies! Paldies, Rikē kungs, arī jūs ieguldījums mūsu komitejas darbā ir ievērojams, eh, bet eh, nākamais Deliņ, Deliņē kungs, eh, mums nav nekādu radniecisku saišu, es to tā atgādinu. Jā, paldies. Es Raitera kungam un Gnaša kungam vēlos uzdot pāris jautājumus tieši par rietumu Balkāniem, kas ir manai sirdī īpaši tuvs reģions. Rikē kungs tiem pieskārās nu patās. Ja viss atceros pāreizi, tad šķiet pirms pāris mēnešiem mēs šepat Eiropas parlamentā piekritām tām, ka tiek izveidota transporta kopiena ar sešām Rietumbalkānu reģiona valstīm, un šīs kopienas, šīs, šīs struktūras, tad uzdevums būtu kopīga plānošana, šo eh, sastrēgumu punktu, pudeles kaklu, tāda risināšana. Um, jūs aktīvi piedalāties eh, šīs struktūras darbā, vai jau varam runāt par kādiem pirmajiem darba augļiem, eh, vai jau ir paveikts kas tāds, kas, kas eh, nu, var, var atstāt vai jau ir atstājis tādu būtisku ietekmi uz, uz jūsu uh, kopējo šo darba tādu, tādu virzību. Domājot par, par šī reģiona vietu plašākā TNT tādā schēmā, nu šeit ieceres ir, ir grandiozas dažos gadījumos, un mans jautājums ir, vai jūsu ieskatā šie projekti atbilst Eiropas Savienības standartiem, kvalitātes līmenim, un ko jūs no savas puses darāt, lai šo kvalitātes latiņu celtu? Un vai arī savos turpmākos vērtējumos vai kādos labojumos nākamajā TNT regulā, kas ir gaidāma tuvākajā, tuvākajos gados, arī iekļausiet Mm, sekmējot šī reģiona iekļaušanos kopējā Eiropas, eh, visā Eiropas transporta tīklā. Vismaz eh, nu, tādus, tādus ceļus uz nekurieni novēršot un, un šo aizlāpot šos, šo, novēršot šos pudeles eh, kaklus. Bilbao kundze. Buenas tardes a todos y todas. Espero que hayan. Jā, paldies. Esiet eh, sveicināti šajā jaukajā pēcpusdienā. Ceru, ka esat eh, krietni atpūtušies un gatavi ķerties pie tā tiešām ievērojamā darbu apjoma, kas ir mūsu priekšā. Eh, pieskaršos tam, ko Reitera kungs teica. Dalībvalstis tiešām kā, kā ārkārtīgi prioritārus novērtē TNT projektus, bet tā tas nevienmēr līdz šim ir bijis Mm, attieksme ir bijusi diplomātiski izsakoties ļoti atšķirīga. Eh, nu, varam atskatīties aizdītajiem desmitgadēm, eh, kad, kad vispār šie projekti tika, tika iezīmēti, ieskicēti. Mm, eh, tad atkal kāds tā grandiozi paziņoja, ka jā, tā tas tiešām ir vajadzīgs, šie, šie pudeles kaklī tie ir jāizbeidz, sastrēguma punkti ir, ir jānovērš. Uh, Ehm, bet eh, reāli nekas daudz, daudzos gadījumos nav paveikts. Un atcerēsimies, ko nesen eh, savā slēdzienā eh, konstatēja revīzijas palāta, ka daudzas valstis nav papūlējušās nodrošināt adekvātu līdzfinansējumu. Šie lielie projekti um, nav tikuši ehm, īstenoti kā, kā prioritāri Eh, kaut kur kaut kādi darbi ir uzsākti, tā kā nauda vienkārši tiek eh, izniekota mm, tādā veidā. Un vēlos, eh, lai mēs šeit apzinātos, cik patiesībā šis darbs ir apjomīgs, ka šeit mums ir jābūt tiem, kas mudina dalību valstis, kas, kas tām aizrāda, kas tām piekodina um, rīkoties. Un jau pēc 20. gada ir gaidāma jaunā regula, mm, tad būs atkal citi darbi. Tas ir arī ļoti smalks tāds diplomātisks vingrinājums uh, um, nu, reizēm mums ir jābūt gudriem un tālredzīgiem, eh, varbūt tomēr eh, tā publiski nekauninot valstis, bet drīzāk eh, darbojoties um, tā teikt aizkulisēs, izmantojot um, labvēlīgus kādus politiskus vai, vai konjunktūras ceļavējus. Tā, lai šā kā tā darbs uh, tiktu paveikts, un, un šie sastrēguma punkti, kuri mm, joprojām ir, ir uh, um, daudzskaitlīgi, beigu, gala beigās tomēr tiktu likvidēti. Mums ir jābūt tiem, kas īstajā brīdī, īstajā kontekstā spēj dalībvalstīm pateikt, pietiks uh, slaistīties, ir laiks strādāt. Uh, kur jūsu solījumi, kur jūsu sākotnējās apņemšanās? Un šai kontekstā varu pieminēt arī uh, Atlantijas koridoru, uh, E, tas ir aktuāls manam reģionam, ko pārstāvu, un tur viss ir apstājies. E, darbi ir atlikti. E, joprojām mums pie robežas ir milzīgas kravas auto rindas, Um, kuras nevar uzsākt ceļu uz, uz, uz uh, lai, lai piegādātu preci. Uh, nu, visi ši, visas šīs skaistās runas par CO2 mazināšanu, jauninājumiem, izaugsmu, darba vietām paliks tikai un vienīgi runas. Um, un, nu, tas ir jautājums, kas mums jāuzdod pašiem sev, ko mēs kā parlamentārieši varam darīt lietas labā, lai pilsoņi saprastu, ka visiem šiem projektiem ir, ir, ir jauda, uh, nozīme. Un, un, un nu, piemēram, paraudzīsimies plašākā ģeopolitiskā kontekstā. Ķīnieši ļoti aktīvi darbojas. Viņu jaunā, jaunā zīda ceļa projekts uh, ar katru dienu kļūst ar vien konkrētāks. Uh, notiek jau, jau reāls, reāli pārvadājumi. Uh, jo, un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Nav jau runa tikai un vienīgi par to, ka vajag vairāk naudas. Eh, šeit no svāra ir regul, regulējošais satvers, eh, regul, eh, likuma vide, cik tā ir, ir, ir paļāvību raisoša, cik tā ir, ir tāda ilgtermiņa investīcijas piesaistoša. Tas ir tas, ko Sekī kungs arī aprādīja un, un, un, un cik, eh, cik eh, reālas ir mūsu iespējas panākt kādas pozitīvas pārmaiņas uh, valstīs, kas nemaz nav Eiropas Savienībā. Uh, un atcerēsimies, uh, kā valstu politiskās prioritātes var strauji mainīties. Francijas senātā nesen, nesen šai ziņā bija, bija vairāki būtiski tādi satraucoši pavērsieni. Uh, Mums ir, ir, mūsu plāniem ir jābūt tādiem, kas uzliek konkrētas saistības, konkrētus pienākumus dalību valstīm, eh, pusēm, eh, apsolīto un apņēmto arī izpildīt. Un, Sekīkungs, vēlos eh, jums lūgt, kā jūs vērtējat šo, šo kavēšanos, šo slaistīšanos Spānijā, Francijas valdības nepieņemamo attieksmi un kā jūsuprāt mēs šeit, šajā namā, uh, varam situāciju kaut nedaudz vērst par labu, jo tas sāk kļūt kaitinoši. Mēs šeit eh, satiekamies, pasūdzamies, pažēlojamies, bet eh, darbi no vietas neizkust. Paldies! Paldies, paldies, Bilbao kundze, esam jau mazliet aizkavējušies. Bet lūk, nākamais runātājs. Hello, um... Okay, I don't want to take. Saikies gan negribu tagad nevienam atņemt uzstāšanās laiku, protams. Uh, bet jāsaka, bet, protams, jums ir laika vismaz trīs minūtes. Nu, katrā ziņā es neizjūtu šeit nekādu steidzamību no jūsu teiktā attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tad kā jūs savā darbā ņemat vērā šo nepieciešamību pilnībā atteikties no oglekļa izmešiem Eiropas transporta sektorā turpmākajās desmitgados un pēc savas konkrētās pieredzes spriežot? Kas ir tieši čērsi šāda veida ambīcijām? Paldies! Jūs trīs minūtēs nerunājāt, gan 30 sekundēs tikāt galā lieliski. Un tad turpinām. Perensen kungs lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Kā Rūterkungs pareiz norādīja, ja tīpaši runājam par parodbežu projektiem, tad tie tie, kas ir jāpabeidz, lai, izbeigt šo, lai pabeigtu šo koridoru, koridoru sistēmu. Un tas attiec uz šeit esošiem koordinatoriem. Mums, protams, ir šis dokuments par viedajiem TNT, kur domājam par iespējamo procedūru uzlabošanu dažādās valstīs, lai pārliecinātos, ka nav nevajadzīgu kavēšanos un izdevumu. Bet, kā saprotu, tad šobrīd šis dokuments tiek apspriests padomē, vai ne tā? Uh, Nu, šķiet, ka viņi šo procesu negrasinās, negrasās nekādā veidā pātrināt. Gribu no visiem koordinatiem uzzināt, lūko, kā jūs vērtējat šo dokumentu attiecībā uz savu darbu un kā jūs, prāt, tas varētu palīdzēt eh, pātrinot šo koridoru pabeigšanu. Un otram kārtām, Balasa kungam, jūs minējāt 350 projektus. Cik daudz no tiem ir pārrobežu projekti? Groša kungs minēja atsevišķus piemērus cik daudz no šiem projektiem ir pārobežu, nu, pēc aplēsām, un vai jūs varat dot varbūt vienu, divus konkrētus piemērus šādiem projektiem, kur jūs redzat, ka šāda procedūra darbojas starp valstīm un tiek pātrināta uh, koridoru darbība? Paldies! Lielas paldies! Etienne kungs! Paldies, jā, jūs ļoti labi zināt manu uzvārdu. Mīļie kolēģi, Mans jautājums varbūt pavisam īss, jo faktiski ja to jau pieminēja Dominiks Rikeizas, Kuna Bilbao un citi. Tas ir jums, sakie kungs. Jūs parādījāt šo Atlantijas koridoru karti, un jūs pieminējāt, ka pēdējā šī daļa Francijā starp Bordo un Francijas robežu faktiski tiks aizkavēta. Un tad man rodas jautājums Kādi ir tie instrumenti, kas ir jūsu rīcībā, lai tomēr pātrinātu šo procesu? Un ko mēs kā parlaments varam darīt lietas labā? Jo mēs visi labi zinām, ka šīs ātrvilcienu līnijas starp Bordo un Parīzi darbojas, cik lielā mērā tās uzlaboja situāciju gan pasažieriem, gan arī dzan preču pārvadāšanas jomā, bet tepat laikā uh, Nu, šis tālākais posms ir ierobežots. Kā Izaskuna Bilbao nu pat teica, ko mēs varam darīt? Un kādi ir tie līdzekļi, kas ir jūsu rokās, lai pātrinātu šeit ātra posma izbūvi, izveidi, lai šīs attiecīgās līnijas varētu tikt palaistas darbībā un attiecīgi varētu norisināties šī pārobežu transporta darbība. Paldies, Etiēna kungs, atgādināšu vienu lietu. Pirms 30 gadiem jau tika izveidota TŽV līnī, līnijas Francijā, un tur, protams, ieguldīts milzīgs, milzīgi naudas līdzekļi. Toreiz valdība izdarīja, izdarīja politisku izvēli, izveidojot šo liederīgo ātrvilcienu līniju tīklu, un tagad jūs arī uzdodat tieši to, pat, tieši to pašu jautājumu. Jo nevar te būt A plāns un B plāns, un tad visi tikt, var tikt finansēti vienādā apmērā. Nē. Bet es domāju, ka šobrīd Mums vajadzētu vismaz e, tūlīt e, atjaunošanas darbus veikt, tātad B plāns, visu šo izmantošanu nodrošināt, e, jo katrā ziņā jaunu tad pagarinājumu izveidošana būs ārkārtīgi dārgi, īpaši, ja runājam par atvilcienu līnijām. Tātad, nu, tas varbūt tad ir tāds ilgtermiņa projekts. Nākamā runātāja. Paldies! pirmām kārtām, vai ir arī paredzēta prezentācija par citiem koridoriem, transporta koridoriem? Tas ir jautājums eh, jums, bet tālāk vai. Eh, nu, vai tad, tā tad es varu arī, vai jums uzdot šos jautājumus šobrīd, ja tomēr būs iespējas uzdot arī citiem? Nē, nu šeit ir šie koridori, koordinatori, Un pilnīgi noteikti būs citas uzklausīšanas, tā lai visi deviņi koridori tiktu šeit pārstāvēt ar prezentācijām nu, tad, tad turpmākajās dienās, ja tā, lai mēs vēl varētu grozījums par 2020. gada e, budžetu iestiekt atbilstīgi. Nu, tad, tad vai te mēs runājam par to, ka tas notiks turpmākajā mēnesī, nezinu, vai nedēļās, jeb tūlīt pat. Es esmu no Rumānijas. Nu, paredzēts kalendārā nav, ka katru nedēļu mēs šādas viedokļu apmaiņas īstenam, tāpēc līdz ar to nākamajā reizē vienkārši par to jās, jāspriež koordinatoriem, kad viņi nolems aicināt pārējo koridoru prezentētājus, jau koordinators. Visdrīzāk tas būs vēl pēc kāda brīsniņa. Nu, tas jau būs par vēlu, tad tomēr uzdošu jautājumus jau tagad. Pati esmu no Bukarestes kad ierodu šeit Francijā, Beļģijā, tad jāsaka, eh, nu, īpaši zinat, ka Bukaresta nav pārāk, eh, nu, labi sasaistīta ar citiem transporta tīklu punktiem, tāpēc man visvairāk laika vajadzīgs, eh, lai pārvietotos. Mēs tāpat laikā esam valsts, kas ir ļoti proeiropeiska. Kopš 2007. gada mēs cenšamies Bukaresti sasaistīt ar TNT tīkliem. Un te nu man jautājums ir šāds, kādi ir tie risinājumi, kas būtu paredzēti šīm vajadzībām, kas var tikt mainīts šai jomā kopumā tā, lai šie rezultāti uzlabotos. Jo, ja tas viss turpināsies tāpat kā šobrīd, tad rezultātu nebūs. Ir tāda reģiona, kas ir e, pilnīgi kā tāda atsevišķa enklāvi, nošķirta no visa pārējā, no šiem starptautiskiem tīkliem. Un tāpat laikā atcerēsimies, ka tā ir milzīga pilsēta ar 11 miljoniem iedzīvotāju Es tiešām gribētu, lai tas viss norisinātos strauji. Es uh, domāju, ka ir vajadzīga nu, ne tikai palīdzības papīra, bet patiešām reāla tehniska palīdzība. Ir vajadzīgi cilvēki, kas var vadīt šos projektus. Un kamēr šāda persona, kas vada projektus, nebūs, mēs nevarēsim piedāvāt projektus no savas puses. Tam ir vajadzīga administratīvā kapacitāte un tā tālāk. Un līdz ar to šī stratēģija pagaidām ir izgāzusies, un tāpēc nevar jau vienkārši uzturēt šo ideju tāpat vien izstrādāt lūk, administratīvo konkurētspēju un tā tālāk un transporta tīkli tad paliek kaut kur vispār sekundāri mm, fonā. Nē, ja vēlamies, lai šī stratēģija darbotos, tai jābūt citādākai. Nevis tādai, kā tā ir bijusi līdz šim. Citādi rezultāti nebūs atšķirīgi, jo citādi rezultāti būs tieši tādi paši kā līdz šim, respektīvi nepietiekami. Un ir nepieciešams līdz ar to šo tehnisko palīdzību izstrādāt tieši uz vietas, piedāvājot programmu projektu vadītājus, kas uh, tad uh, varētu būt no Rumānijas, jo ir kompetenti cilvēki, bet viņi nesaņem atbalstu no Rumānijas valdības. Tad ir vajadzīga pilnīgi citādāka stratēģija eh, nekā tā ir bijusi līdz šim. Un te nu gribu vecāt jums, ko jūs ierosināt lietas labā. Paldies! Nākamais runātājs Koka kungs, lūdzu. Liels paldies! Paldies priekšādātāji! tiešām varbūt tāds īsts papildinājums man kolēģi teiktajam. Es vienkārši gribēju vaicāt, vai ir kāda skaidrība attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisiju jautājumu šajos projektos konkrētāk. Mēs zinām, ka ir finanšu izdevumi, bet vai ir arī tad šie mm, izdevumi, oglekļa izmaksas par attiecībā uz kapitāla investīcijām? Uh, un arī iespējamu tālāku izmaiņu emisiju apjomos, ko nodrošinātu šādi projekti. Atcaucoties uz Grinenbergs te, teikto, mums ir nepieciešams nodrošināt atteikšanos no oglekļa, un, ja vēlamies to panākt, ir vajadzīgs arī pilnvērtīgs izvērtējums attiecībā ar šiem projektiem, ne tikai no finanšu skatu punktu raugoties, bet arī no vidas aizsardzības viedokļa raugoties. Uh, Vai tā nu tad būtu tāda reāla vidas ietekmes izvērtēšana vai kaut kāda veida pārskats kopumā, tas viss būtu ļoti labi. Es vienkārši gribētu šeit kādu skaidrību. Paldies! Lielas paldies! Navakava kungs tālāk jums vārds. Lielas paldies priekšā, tā tā izteikšos īsi, kā vienmēr. Ir labi, ka mums ir TNT jautājums šobrīd, šodien darba kārtībā, īpaši ņemot vērā jauno ģeopolitisko sezonu. Uh, jo faktiski tā varbūt arī tā labākā vieta, kur es varu paust savu viedokli, jo lai cik digitāli pasauli arī nekļūtu, mums vienmēr būs vajadzīgi plašāki ceļi, plašāki autoceļi, ātrāki vilcieni, lielākas lidostas, vairāk lidostu, tāpēc, ka mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, tas ir pavisam vienkārši, un pēdējos piecus gadus parlamentā pavadīju strādājot budžeta komitejā, tātad sekoju līdzi visiem šiem TNT finansēšanas jautājumiem un transporta sektoram kopumā un eh, konstatēju, ka vienkārši trūkst finansējumu. Nepieciešams apmēram pustriljons eiro, lai pabeigtu TNT koordinētos ko koridorus, un līdz ar to šobrīd vienkārši pietrūkst līdzekļu. Zinu, ka ikgadējais ES budžets ir apmēram 60 miljardi. miljardi. Tātad pat, ja mēs visu šo naudu iztērētu TNT, mēs nevarētu pabeigt tos laikā. Un cita starpā, es domāju, ka nav neviena tāda, nav tādas valdības, kas varētu šādus līdzekļus atvēlēt šiem projektiem un koridoriem. Nav nemaz nepieciešams pieminēt to, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi, gan, ja runājam par nodarbinātību, darba vietām, ekonomikas izaugsmu, nē, ir atsevišķas dalība valstis, eh, geogrāfiski perifēras valstis, kas lielā mērā ir atkarīgas tieši no šiem koridoriem, uzņēmumiem, kas atkarīgi no šiem transporta koridoriem. Tad runājam par valdībām, NVO, tad runājam par darba vietu radīšanu, ekonomikas izaugsmu. Viss ir atkarīgs no infrastruktūras atminos e, šķiet 90. gados slavenu Holivudas filmu ar Tom, Tom Krūzu, kur viņš visu laiku atkārtoja, rādiet man naudu, rādiet man naudu, lūk, un tā tas bija Džerijs e, Magvairs. Un es domāju, ka ten vajadzētu mums domāt par to, kā, ka tie ir līdzekļi, kas vajadzīgi TNT pabeigšanai. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Tad šķiet visi ir varējuši izteikties lieliski, un tagad lūkšu viesiem sniegt ļoti skaidras atbildes. Nu jā, jautājumi daudz un dažādi, bet mums ir vajadzīga skaidrība, skaidra saikne starp projektiem un vidas aizsardzību. Vai būs šāds izvērtējums, par to vaicāja Rikēki kungs, Koha kungs, eh, Hesling kungs. Tātad, kāda ir šo projektu ietekme uz vidi, kāda ir sociālā ietekme? Un trešā svarīgā lieta, par ko visi arī dzan runāja, kāda ir šī finanšu perspektīva? jo tam mēs nerunājam tikai par mm, tādu, nu, kaut, kaut kādu tādu lietu, kas vajadzīgs mums pašiem savam priekam, nē. Tas ir eh, finansējums projektu pabeigšanai no A līdz Z. Nu, protams, vienā brīdī sastopamies ar problēmām. Un visbeidzot, un es raugos uz Rūters kungu pusi, jo viņam tik uzdot daudz jautājumu vēl netika pieminēts jautājums par sadarbspēju, par savietojamību. Kā visus šos daudzos dažādos tīklus savienot, un nevis desmit gadu laikā? Nē. Kā mēs varam to tādu reālu grūtienu, lai turpmākajos gados pat tiešām šie tīkli var tikt saslēgti, lai varētu vienkārši nonākt, nezinu, no Budapeštas līdz Parīzai, tā lai būtu šī reālā sasaiste un mēs varētu teikt, lūk, tā ir Eiropa. Mēs nevaram vilkt kājas un teikt, ka lūk, pēc desmit gadiem var būt kaut ko. Nē. Un teikt, ka lūk, tas viss atkarīgs no diplomātijas starp valstīm un tā tālāk. Nē, mums ir jādod šis grūdienis gan komisijai, gan parlamentam. Ir jābūt, nu, tā teikt, tam grūdēji spēkam, kas ļauj Eiropai lidot pareizajā virzienā. Rūters kungs, jums pirmajiem vārds lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem deputātiem, kas uzstājās šo pēcpusdienu. Es tiešām ļoti atzinīgi vērtēju visus jūsu komentārus un centīšos runāt pēc iespējas lakoniskāk un par tēmu. Jā, nu dien! Mums ir pavisam skaidra regula, tā tika pieņemta 13. gada beigās, kur tiek teikts, ka šis ko koridoru tīkls ir jāpabeidz līdz 2030. gadam un visaptvarošais tīkls līdz 50. gadam un visam jābūt pilnībā sadarbspējīgam. Investīciju temps, ko šobrīd piedzīvojam, novērojam, šķiet, ka ir bija vairāk deputāti, kas runāja tieši par to, šobrīd ir nepietiekams. Lielākā daļa dalību valstu investē apmēram 0,8% no IKP, bet šim skaitlim vajadzētu būt vismaz 1% līmenī vai pat lielākam. Mēs uzskatām, tā vajadzētu būt 1,2, ja vēlamies, lai mērķi tiktu izpildīti. Un tāpēc Novakova kungs šķiet arī jūs, kā pēdējais jautājums, šeit saņemat skaidru, jautātājs saņemat šeit skaidru atbildi. Dalību valstīm ir jāpilda doties solījumi. nu, respektīvi jāiegūt līdzekļi tur, kur īstenošanā tie patiešām ir vajadzīgi. E, mēs, protams, īstenojam ļoti labu sadarbību ar šo komiteju, un tieši tāpēc domāju, ka mums izdodas nodrošināt ar atbilstīgu finansējumu. Kolēģi Jāna ļoti labi teica, e, viņa teica, lūk, līdzekļi, ko jūs ierosināt attiecībā uz nākamo gadu, var ļoti vienkārši tikt absorbēti. Mums vēl ir daudz tādu projektu, kas pelnīšu uzmanību, bet kas līdzekļus saņemt nevar, un, jo tāpēc, ka līdzekļi ir ierobežoti. Un mēs šobrīd esam varējuši atlasīt tikai tos steidzamākos, nu tādus visu eiros, eiropeiskākos un sadarbspējas projektus. Visi pārējie projekti, kas arī ir nepieciešami, nu piemēram, savienojumi starp eh, Rumānijas galvaspilsētu un citām vietām un tā tālāk. Šos projektus mēs varam īstenot šobrīd tikai kombinējot centienus dažādos veidos, tātad starp CEF un kohēzijas fondu, starp CEF un Junkera plānu, Invest EU, starp CEF un privātām investīcijām. Bet šobrīd Mm, es gan to nevēlējos darīt, jo, protams, vēl būs TNT pārskatīšana. Es domāju, ka es taču jums jau teicu, ka mana komanda pavisam drīz darbu pie tā jau sāks, bet katrā ziņā esmu gatavs. Nu, Domāju, ka katrs koordinators var skaidri pateikt, kāda ir pašreizā situācija attiecībā uz uh, viņu koridoriem. Tieši tā kā Dominiks Rikai veicē šī tehnisko parametru karte. Mums ir astoņi parametri, un Groškungs par to jau runāja. Uh, Viņš teica, cik lielā mērā šie parametri tepat laikā ir atšķirīgi, cik lielā mērā daudz kas no tā visa trūkst. Nu, piemēram, visas šīs iekraušanas, izkraušanas lietas viens no tiem elementiem, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas viss sakristu savās vietās atbilstībā attiecībā uz parametriem, bet es nezinu, vai es trīs nu gadam tas būs iespējams, jo tam vēl vajadzīgs krietni vairāk budžeta līdzekļu. Tāpēc priekšā tā, tā viena lieta var teikt skaidri, uh, Pirmām kārtām runa ir par to, vai būs pietiekams finansējums. Protams, tiesību akti ir skaidri. Mēs tos esam noslīpējuši līdz perfekcijai, bet mēs visi labi zinām, ka nu, pirmām kārtām trūkst finansējumu, otrām kārtām dalībvalstu vēlme kaut ko darīt. Koordinātori par to runā, un es esmu pateicīgs visiem šiem koordinātoriem. Viņi cenšas šīs dalībvalstis novest pie viena saruna galda, pie sadarbības, un ir šīs kopējās horizontālās prioritātes. Pats Koks katru mēnesi dodas uz dalību valstīm, uz Brēmeni, piemēram, eh, viņš piedalās valdes sanāksmē, uzņēmumu valžu sanāksmēs, un tas jau viss ir ļoti labi, bet beig beigās tās ir dalību valstis, kas pieņems lēmumu, un ne jau pats Koks to darīs. Tās būs dalību valstis, eh, kas to lems. Pats koks ir tas, kas var apvienot pilsētas, reģionus, infrastruktūru, uzņēmumus, trīs dalībvalstis un tā tālāk. Un es domāju, man šie trīs kolēģi koordinātori jums varēs pastāstīt tieši to pašu, ir līdzīgi piemēra attiecībā ar uz Elbu, Prāgu un tā tālāk, par ko te tika runāts. Bet, ja dalībvalstis neizrādīs vēlēšanos rīkoties, tad nekas arī tur nespēs funkcionēt. Tas, ko mēs cenšamies darīt, pamatoties uz regulu, ir vienkārši tā teikt, ieļot šos mehānismus, tā lai šīs valsts vismaz var sastapties pie viena mm, sadarbības punkta. Bet, ja tās to nevēlēsies, hm, Nu, mēs neviens to viņus nevar piesēst, piespiest piesaisties pie šī saruna galda. Un šeit jums var piedāvāt ļoti daudz piemēru. Trešā lieta. Esmu ārkārtīgi pateicīgs Zīles kungam šeit par mm, jautājumu, ka nepieciešams pasīties uz šo punktu arī īstermiņā. Mēs nevaram te raudzīties tikai uz kaut ko pēc 2021. gada, jo ja budžets netiks izmantots dalību valstīs, tad tādā gadījumā mēs līdzekļus, protams, atsauksim un ieguldīsim tos citur, jo nevar būt tā, ka šī nauda vienkārši, tā teikt, nolikta stāvēšanai kaut kur, nē. Tā ir arī tad tādā gadījumā problēma, un, un nu, koordinātori komisija ir nākusi šeit pie jums, sniedzot informāciju par projektiem un arī teikusi, ka, ja šie līdzekļi netiks izmantoti, tad tie tiks investēti citur. Un tieši tā tas arī Zīles kungs būs 19. un 20. gadā komisāra Bulc ir ļoti skaidri par to runājis iepriekšējā sanāksmē šai komitejā, respektīvi, ka būs tāda līdzekļa, kas nebūs bijuši tikuši izmantot. Protams, tas attiec uz vienu projektu pēc otru, jo viņi arī tik vērtēti, kā, kā katrs projekts atsevišķi, un tas jāsaprot, vai šī līdzekļa nāks atpakaļ pie mums vai ne, un jūs kā trānu komiteja, protams, būsiet pirmie, kas tiks par to informēti un varēsiet konstatēt, kā tad ir bijusi situācija. Un pēdējais jautājums. Mm, jautājums par, par TCT, jeb transporta. Um, vienošanos. Esam sagatavojuši tehnisko sekretariātu, notiek pirmās tikšanās starp visām iesaistītajām valstīm, un jā, viens no pirmajiem punktiem ir pārobežu savienojamība. Šeit komisijai faktiski pat nav ko darīt, jo tas ir jānodrošina tieši dalībvalstīm. Mēs varam vienkārši šiem pārobežu punktiem pievērsties ļoti ierobežotā veidā. Uh, Bet jau IPA pirms iestāšanās kontekstā par to tic runāts, un ja raugāmies uz Rietumu Balkāniem, nu jā, tad tas ir tieši tas pats, kas ar dalībvalstīm. Arī šīm valstīm ir jāspēj savā starpā sadarboties. Tās nevar īstenot tikai atsevišķus individuālus projektus šur un tur. Nē, tas viss ir jāizteno koridoros, jāsasaista koridoros tā, lai tam visam būtu jēgpilni rezultāti. Un tieši to mēs cenšamies panākt um, attiecībā uz visiem koridoriem, uz visām pārobežu situācijām, tā, lai mēs nerunātu par tikai kaut kādu vienu konkrētu tuneli, bet par visu šo koridoru kopumā. Un tas, nu, teiksim, ir tāds viens piemērs no manas puses, bet domāju, ka koordinātori izteiks vēl citus piemērus. Lielas paldies! Paldies, Ruiters kungs! lūkšu koridoru koordinatoriem izteikties ļoti lakoniski. Jūs jau redzējāt, ka deputāti vēlas konkrētus rezultātus. Ir tik daudz šie mērķi, eh, ir tātad tik runāts par to, kā šie projekti ietekmē teritoriju, kā nodrošināt šo savienojamību Te tika runāts arī par tempu. Kas tas ir, kas bloķē šobrīd šīs attīstības tempu? Kas ir tas, kas neļauj mums virzīties uz priekšu? Jūs sakiet mums to, jo mums ir jāmēģina iedarbināt viss šis mehānisms. Mums ir nepieciešama informācija par to. Nu, un tad, protams, beigu beigās budžeta jautājums nenoliedzami. Un arī nepieciešams, lai jūs mums palīdzat šai gadījumā, jo investēju. Uh, protams, attiecas eh, kaut kādā mērā uz transporta mm, projektiem. Jā, tā ir viena lieta, bet jūs esat tie, kas var pateikt mums, kā Eiropas parlamentam, kā mēs varam šeit virzīties uz priekšu un jums palīdzēt. Un tā tad pirmām kārtām došu vārdu Balāza kungam. Lūdzu! Paldies! Lielas paldies! Bija viens pavisam konkrēts jautājums, cik daudz pārobežu projektu ir bijis. Lielākoties varētu teikt, ka katrā atsevišķā gadījumā mēs esam uzdevuši pamat jautājumu. Tas attiec pat uz vismazāko projektu. Kāda ir Eiropas pievienotā vērtība šim projektam? Mm, bet īri geogrāfiskais raksturs ir tāds, ka, piemēram, Lielbritānijā vai īrijas salās lielākā daļa šie, sost, šie projekti ir saistīti ar jūras ostām. Uh, kas pēc sava rakstura jau ir pārrobežu projekti. Nu, tad, lūk, te ir, eh, nu, protams, līdz ar to sasaist arī ar Benelux, jo visas šīs ūdens līnijas taču ir saistītas arī ar Benelux valstīm. Vēl reaģējot uz dalību valstu prioritātām, Bilbao Brandiks kundze uzdev šo jautājumu. Mums bija ilgtermiņa plāni kopā ar dalību valstīm. Dalību valstis jau nav mainījušās, bet valdības gan ir nomainījušās. Uh, Un tas arī ir viens no tiem politiskajiem eh, klupšanas akmeņiem, ar ko sastopamies. Mēs uzsākam darbu ar vienu valdību, tad tā nomainās, un tas, protams, ir tikai demokrātiski un loģiski, bet šī jaunā valdība ir kodām citām prioritātēm. Mums atkal no jauna jāstāk eh, šī valdība pārliecināt. Nu, tātad kopumā mums šī karta, protams, un darba kārtība ir skaidra, bet mums ir arī tāda karta ar, ar valsts vēlēšanām visā valstī, un lai mēs varētu ar to saskaņot rīkoties. Un Ķīna, protams, ļoti svarīga, par to ir mums ļoti daudz iekšēja diskusija arī starp koordinatoriem un tā tālāk. Kāpēc ir tā, ka, piemēram, 16 valstis uzklausīja Ķīnas aicinājumu. Daļa no tām ir ES dalībvalstis, daļa ir tieši kaimiņi mums. Nu, tad varbūt krietni vairāk varētu izdarīt, kā jūs, kā Trumpa komiteja, strādājat pie šī jautājuma, jo Ķīna nenoliedzami šobrīd izvērš savu ekonomikas ietekmi tieši transporta jomā ar šo uh, zīda ceļu gan uz, gan uz sauszemes, gan jūrā. Un Ķīnas priekšlikumi parasti tie, kas aizpilda šos iztrūkstošos savienojumus. Viņi ierosina, piemēram, dzelzceļa posmu tajā vietā, kur es nav tādu paredzējusi, vai, piemēram, tuvākajā kaimiņu teritorijā. Nu, lūk, tā ir tāda joma, kur mums vajadzētu pastrādāt. Pavisam drīz mums būs iespēja uzdot jautājumus arī turpmākajiem transporta komitāram. Nu, varbūt to uzdodiet viņam, šim cilvēkam. Un mēs, protams, nezinām, kas tas vēl būs. Bet tas, es domāju, būtu tāds pamatīgs mudinājums no Trānu komitejas um, risināt šo jautājumu. Tas ir ļoti delikāts, sarežģīts, mm, bet parlamentam, komisijai un padomē vajadzētu pie tā visa strādāt kopā. Tālāk pievērsīšos uz īsu brīdi Rikē kunga jautājumam. Mēs strādājam pie finansējuma jautājumiem. Uh, Mēs katru gadu strādājam ar Eiropas Investīciju banku, mēs apmaināmies ar pieredzi. Mums ir divi ļoti kvalitatīvi ekonomisti, eh, kas strādā pie šiem jautājumiem. Viņi gatavo šos dokumentus, ar viņiem mēs apspriežam arī tīri iekšēji mm, un ārēji visus šos jautājumus. Noslēgumā reakcija Bauza Diezkunga jautājumu. Jūs uzdevāt jautājumu, kad tad? Kad tad? Kad redzēsim, ka tiešām visi šie projekti īstenojas? Mūsu darba plāns piedāvā zināmu laika grafiku, tas ir ļoti konkrēts, un tas sasaistīts arī citiem instrumentiem. Mēs tur pieliekam klāt datumus un summas Un Brūss, jo jums ļoti labi saprotat šo principu use it or lose it, respektīvi ar izmantot līdzekļus, vai tie nonāk atpakaļ. Nu, tad nevar būt tā, ka šie līdzekļi vienkārši tā stāvnē, tad mēs to no jauna pārdalām. Tā tas ir. Liels paldies, Balēs kungs! Nākamais runātājs Groša kungs. Paldies priekšādātāji, jautājumu bija daudz. Atbildīšu uz varbūt uz to vienkāršāko. Vai līdz 2030. gadam šis pamatīgs tiks pabeigts? Es teiktu, ka nē. Ja nekas nemainīsies, tad nē. Jo, piemēram, šai posmā starp Rumāniju, Bulgāriju, Grieķiju pārobežu posmi nevarēs tikt īstenot un izveidoti. E, šis koridors nevarēs tikt pabeigts. Jā, ir, protams, tā, ka ir valstis, kurās ir varbūt mazliet vairāk finansējumu, piemēram, par laimi Vācija, Čehija, un ar Deutsche Bank palīdzību tur tiks daudz kas izdarīts varbūt, nu, 2030. varbūt, bet ne visos posmos darbs tiks pabeigts, nē. Nu, skatoties no šī brīža realitātes, ir skaidrs, ka tas nenotiks, ir jāsdara spiediens uz dalību valstīm. Dzirdēju jautājumu par Bukarestu. Un es atceros pēdējo komunikācijas jautā, ietvaros uzdoto jautājumu, kas viņiem ir svarīgs dokumentu vadīšana vai finansējums. Viss teica, ka jā, ir vajadzīgs labāk uzlabot šo pārvaldības jomu jo es nedomāju, ka tikai amnestija vien pati var šos dokumentus un šos jautājumus visus īstenot. Nē, tur tiešām ir vajadzīga tehniskā palīdzība, tas ir pareizs priekšlikums, ir tāda Eiropas instrumenta, ko var izmantot šai vajadzībai, un es domāju, ka to arī darīsim. Un vēl varu teikt, ka, piemēram, kad runājam par Grieķiju, kā tas nu pat notika, tas gan nav mans koridors, bet eh, CEF, piemēram, attiecībā uz Grieķiju, eh, simtprocentīgi tika izmantots. Nu, tā tad, lūk, uh, Šeit ir nodrošināta laba projektu vadība, kvalitatīva vadība un arī ļoti efektīva, kas, diemžēl, nav attie tā attiecībā uz visu šo koridoru, jo, protams, ka ir arī citi koridori, kas iet cauri šim Eiropas dienvidu reģionam, tur ir vajadzīgs vairāk līdzekļu un jāpārliecinās, ka projekti tomēr virzās uz priekšu. Kas attiec uz Ķīnu? Kā jau kāds kolēģis nu pat teica, var pieminēt tam tikai vienu, respektīvi, mēs cenšamies izprast um, uzņemties politisku atbildību, likt dalībvalstīm uzņemties politisku atbildību par šiem ekonomikas instrumentiem, ko viņi ir gatavi nodot šādiem pārvaldītājiem no ārpuses, vai viņi vēlas tomēr, lai kārtas paliek viņu rokās attiecībā uz mobilitātes pārvaldīšanu, ja viņi grib ļaut šiem ārējiem spēkiem šeit iegūt ietekmi vienalga, vai runājam par ostām vai pie ceļiem vai, vai tam līdzīgi, jo Finanšu jautājums nereti, nereti protams, iet cauri dažāda veida budžeta iestādēm tā tālāk. Es zinu, es esmu bijis arī, e, arī šeit strādājis, arī in, Eiropas investīcija gaitā gai, bankā, es atvainojos, bet šai gadījumā liela investīcija gadījumā ir nepieciešams liela, liels investīcijas apjomus izlīdzsvarot ar valstu investīcijām. Respektīvi, Šajā gadījumā šeit lomu spēlēm gan parlamentam, gan dalībvalstīm, bet viens no iemesliem, kāpēc es to saku, ka šī vieglie līdzekļi ir ļoti bīstami, tīpaši tad, kad viņi nāk šādi no ārpuses, ir ļoti uzmanīgi jāraugās līdzi, mm, kā tos izlīdzsvarot, un mēs ļoti labi redzam, kā tas notiek. Tālāk par finansējumu. Mēs īstenojām pētījumu attiecībā uz visām valstīm, konstatējām, ka apmēram um, 480 miljārdi eiro kopumā ir šis finansējums, un uh, tikai vienu trešdaļu var nodrošināt ES dalība valstis. Pārējiem jānāk no valstu līdzekļiem vai privātiem investoriem, un to mēs skaidru un gaišu visiem arī sakām. Eiropa var, protams, dot palīdzību, bet tā nevar visu finansēt. Un tālāk, ja mēs runājam par Eiropas fondiem, ja skatāmies uz to tagad globāli, CEF 25 miljardi, bet struktūra fondi 70 miljardi, kas tika investēti mobilitātē un transportā. Un es domāju, ka, ja ar labāk mēs koordinēsim šos kopējos mērķus, varbūt mēs varētu atbildēt arī uz vienu otru šeit uzdoto jautājumu, piemēram, attiecībā eh, uz Brennera eh, tuneli un tā tālāk, bet varbūt arī cita veida jautājums var risināt ar šādu līdzekļu instrumentu kombināciju, jo tieši koordinācija ir tā svarīgākā. Nu, nav jau tā, ka tieši transporta jomai pienāks visi šie līdzekļi un tā tālāk. Jūs jau redzējāt šos konkrētos e, piemērus. Nu, piemēram, lūk, e, Čehija, Vācija. Lūk, atkal daļai no Vācijas puses, apmēram 40% būs no viņu puses šie ieguldījumi, tie, tie tiek ņemti no dažādiem avotiem, un tas ir lielisks tāds pārobežu piemērs. Tāpat arī Bulgārija, Grieķija šajā gadījumā pēc divām nedēļām uh, Innsbrukā paredzēta tikšanās, notiks, piemēram, informācijas apmaiņa par skatoties, skatīsimies uz tām struktūrām, infrastruktūrām, kā tas notiks, piemēram, Brenner um, tuneļu gadījumā un kā tas var tik tālāk pagarināts, izmantots. Tātad, lūk, tie, kas strādā pie visiem šiem jautājumiem, visiem kopīgi jāmeklē risinājumi. Uh, tātad mm, jāmeklē šādi kopēji risinājumi. Šķiet, vēl uz vienu otru jautājumu atbildēja jau Ruiters kungs. Tas, kas man jāsaka, nu tā gudīgi nedaudz pārsteidz, ir tas, ka, ka viss, ko mēs darām, vis, visi šie mūsu plāni, e, taču ir nu, ar visu transporta ministru parakstiem, bet tad, kad nonākam pie īstenošanas, tad pēkšņi viens otrs jau ir aizmirsis, ko ir teicis un ko ir lēmis. Un es gribētu, lai parlaments no vienas puses, un mēs no otras puses izdarām spiedienu uz to, ka tas, ko kopīgiem spēkiem esam nolēmuši, tiktu arī pildīts. Jo dalībvalsts, protams, nevar tikt veidot tādā veidā, ja, valsts, ja, da, pa, ja Eiropas Savienība nevar tikt veidot, ja dalībvalstis nepiedalās. Nu, tad, tad labi. Jā, nu tieši tā, tieši tā, kā mēs teicām, ja zem kaut kā esat parakstījušies, tad tas nepiecie, to, nepieciešams to arī īstenot. Un tāpēc pilnīgi noteikti, nu, gan dosim jums varbūt vēl eh, mazliet laika, bet jā, nu, katrā ziņā varbūt jums jāierodas pie mums mazliet regulārāk, biežāk. Jebkurā gadījumā var jums apsolīt groša kungs. Tāpat arī jums balasa kungs, ka mēs ļoti uzmanīgi sakosim līdzi jūsu darbam. Tā tad mēs eh, ne, nebūs tikai un vienīgi diskusijas, nebūs tikai un vienīgi vārdi, mums ir arī jārīkojās. Un es domāju, ka varbūt būtu jāiedibina jauns e, mehānisms, kādā veidā uh, mums strādā tālāk, un es domāju, ka ir ļoti labi, kā šī Rikē kunga izveidotā un vadītā darba grupa sekos līdz investīciju izmantojumam transporta nozarē. Uh, Un visbeidzot dod vārdu jums, Sekikungs, lūdzu. Jā, paldies, paldies par visiem interesantajiem jautājumiem, komentāriem, priekšlikumiem, viedokļiem. Paldies! Jautājumi tika uzdoti ļoti detalizēti par vairākiem koridoriem un arī par vienu no koridoriem, kura koordinators šobrīd šeit nav pārstāvēts. Un es esmu pārliecināts, ka Mums eh, vēl būs iespējams jūsu komisijai prezentēt mūsu darba plānu. Mēs šo darba plānu sagatavosim darba beigās, un tad jau mēs to jums prezentēsim. Tagad eh, es varbūt vēlētos atbalde, atbildēt uz vienu vispārreiz dabas jautājumu - finansējums. Protams, eh, naudas nepietiks nekad, un daudz no jautājumiem un komentāriem tieši šo finansējumu jautājumu arī uh, skatīja. Mēs mēģinam būt pietiekam atvērti jaunu finansējumu avotu meklēšanā. Protams, arī tehniski ir iespējams kaut ko pabīdīt, izmantot dažādus pieejamos finanšu avotus, un mēs esam izsludinājuši jaunus publiskos iepirkumus, un varbūt, ka jūsu komisija arī vēlāk varētu to izskatīt. Un, eh, protams, būs šis te īpašais, eh, īpašais mehānisms, kur sāk strādāt eh, šomēnes. No otras puses, jāsaprot, ka projektu kvalitāte ir būtiski jāuzlabojās, tieši tāpat kā ir jāuzlabojas arī, finā, arī cilvēku resursiem ir nepieciešams piesaistīt arī privāto kapitālu. Un eh, tādējādi mums iespējams izdosies piesaistīt finansējumu, kas mums ir nepieciešams. Tā tad jā, no vienas puses ir nepieciešams finansējums, bet no otras puses ir jābūt tādiem lidot spējīgiem projektiem, kas būs spējīgi izdzīvot un nest rezultātu. Vēl bez, vēl bez tam mums ir jābūt eh, ambiciozākiem iniciatīvu izstrādāšanā Eiropas līmenī, piemēram, tā saucamā ilgtspējīgā finansējuma iniciatīva. Ideja parādījās pagājuši gadu, bet eh, tai bija ārkārtīgi būtiski ietekmi uz finanšu tirgu. Transports atvirzījās eh, citos plānos, bet pēc tam, kad mēs argumentēti piedāvājām savu viedokli šobrīd arī transportam un ar transporta nozaru saistītām investīcijām tiek atvēlēta pienācīga vieta. Un tādējādi mums ir arī vairāk resursu. Burtiski pēdējās nedēļās jaunā komisijas prieksēdētāja ir izstrādājusi tā saucamo ziļ, z, zaļo līgumu. Tā tad kas būtu īstenojams transporta nozarē vienlaicīgi lielā mērā ņemot vērā zaļo domāšanu. Transports ir viens no piesārņojošākajiem sek tautsēmniecības sektoriem, bet eh, runājot par dekarbonizāciju un citām jaunām tehnoloģijām, ir iespējams šo nozaru padarīt vidē draudzīgāku. Rotarkungs jau teica, mēs jau darām daudz. Mēs piedāvājam atbalstu, piemēram, elektromobīļiem un līdzīgiem transporta risinājumiem, lai pasažieru transportā piedāvātu jaunus risinājumus. Un jūras transportā mēs vēlamies izmantot arī sašķidrinātās gāzes piedāvātos risinājumus, un eh, tas tiešām liek ar cerībām raudzīties nākotnē. Un visbeidzot, eh, tika uzdoti konkrēti, specifiski jautājumi. Viens šis eh, nogrieznis Spānija, Francija. Un šeit ir viena ļoti smaga problēma, proti Francija ir pieņēmusi lēmumu atlikt uz vēlāku laiku daudzu projektu īstenošanu. Uh, Mēs um, esam izveidojuši tādu kā darba grupu. Nākamo reizi ar augsta līmeņa ierēģiem Francijas ministrijās tiksimies 25. septembrī. Mēs eh, šobrīd runājam par tā saucamo pārejas periodu, tātad Bordeaux, Bordeaux vektoru un pierobežu nogriezni. Un, uh, no Bitorijas uz Lilli arī dzelzceļa posms. Tātad tur ir nepieciešams investīcijas arī dzelzceļā. Rikēkungs jau pieminēja arī ne tikai dzelzceļa savienojumu no Francijas ziemeļiem uz dienvidiem, bet arī no austrumiem uz rietumiem. Bet uh, abas valstis, Francija, Spānija, uh, Tām ir jāsēžas pie viena galda un jāmēģina risināt sasāpējušās problēmas. Tas pats eh, attiecas arī uz sarunām Portugāles un Spānijas starpā. Jā, jūs teicāt, 30. Eh, gads ir vēl aiz kalniem, tie vēl ir desmit gadi, un tomēr tās problēmas, kas šobrīd ir samilzušas Spānijas un Portugāles robežu pusēs, mēs eh, nedrīkstam ļaut tām vēl vairāk palielināties. Un es ceru, ka tad, kad būs gatavs gada beigās mūsu darba plāns, varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem niansētāk. Bet um, mums ir jāsaprot, kāpēc notiek eh, tādu vai citu projektu kavēšanās un atlikšana. Mēs nedrīkstam ļautam visam samilst un um, Ir, protams, eh, tāda risinājuma, kuru īstenošana prasa laiku, un tomēr tas ir vairāk nekā nekas. Priekšsēdētāji, paldies Sekī kungam. Es eh, domāju, ka mēs varam eh, ar pateicības aplaud, aplausiem uzteikt visu trīs koordinatoru un Reiters kungu darbu. La conclusion est... Un secinājums ir tāds, ka jā, darba mums ir daudz. Mums ir jāstrādā, jāstrādā visās jomās, budžeta jomā, tehniskajā jomā, bet nezaudēsim arī ambiciju līmeni, jo digitalizācija mums eh, minus papēžiem, dekarbonizācija ir ļoti aktura, aktuāla, interoperabilitāte ir svarīgs jautājums. Līdz ar to strādāsim ambiciozāk. Visi šie koridori, protams, uh, Es domāju, ka Eiropas līmenī ir jāstrādā labāk, un es domāju, ka ir eh, arī sadarbībā starp dalību valstīm jūs varat cerēt uz parlamentu atbalstu. Paldies, paldies, mēs ar lielu prieku vienmēr jūs uzņemam mūsu vidū. Paldies, un tagad es jums novēlu jauku rudenu. Allez, nous continuons. Turpināsim, kolēģi. Un tagad došu vārdu Eiropas dzelzceļa aģentūras izpildirektoram vārdu, un tas ir Jozefs Doppelbauers. Lūdzu, nāciet un, pievien, nāciet un pievienoties mums prezidijā. Fer... Ferberkungs, sveicināti! Allez, nous continuons, s'il vous plaît! Tātad turpināsim. Tie, kuri vēlas skaļi runāt, dariet to lūdzu ārpus šīs zāles sienām. Nākamais eh, darba kārtības punkts. Allez! Notre prochain point. Nākamais punk izskatāmais punkts ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas dzelzceļa aģentūras izpildirektoru Jozefu Doppelbaueru. Un eras loma ir palielinājusies. Un ar ceturto dzelzceļa pakotni šai aģentūrai ir dotas arī tehniskas pilnvars, jauni uzdevumi, piemēram, Šodien jūs esat tiesīgi sniegt arī dažādu certifikāciju. Un RTMS, kā notiek dzelzceļa transporta pārvadājumu pārvaldība, bet jūsu atbildības palielināšanās nozīmē, ka jums ir zināmas izmaiņas kā struktūrālā, tā arī personāla vidū. Un, protams, ir jāpiemina arī budžets. Šodien jums būs iespēja izskaidrot, kādā veidā jūs esat izmantojuši budžetu dažādu projektu realizēšanai, un, protams, ir palikuši vēl citi darbi darāmi. Jebkurā gadījumā es dodu vārdu jums. Jums tagad būs iespēja izteikties, pēc tam būs deputāti jautājumi, jūs atbildes, bet šobrīd sveicam mūsu vidū Dapelbauer kungu. Tātad, dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es eh, ar lielu prieku šodien Vēlos jūs iepazīstināt ar ERA darbību un vēlos eh, nedaudz pakavēties pie tā, kāda ir situācija aģentūras eh, darbībā un kāda ir nākotnes izaicinājumi. Es eh, niansētāk vēlētos izskaidrot dzelzceļa pārvadājumu dzelzceļa pārvadājumu nozīmi Eiropas transporta sistēmā, kā arī par to, kā dzelzceļa transporta transporta uzlabojumos savu ar to varētu dot arī ēra. Es e, nepakavēšos pie komisijas e, politiskajiem lēmumiem un esmu pārliecināts, ka komisāru uzklausīšanā jūs visus šos jautājumus varēsiet uzdot e, komisāra amata kandidātam vai kandidātei. Tā tad. Kāda ir situācija dzelzceļa nozarē? Pakavēšos pie plusiem un mīnusiem. Par plusiem runājot, šeit būtu jāuzsver divi momenti. Pirmais - dzelzceļš ir ļoti drošs transporta veids. Salīdzinot dzelzceļa transporta drošības līmeni ar ceļu transporta drošību, tad uh, dzelzceļa transports ir vismaz 50 reizes drošāks. 50 reizes drošāks ir dzelzceļš par ceļu. Otrs moments ir ilgtspējība, jeb mēs to citiem vārdiem šodien varētu tulkot kā dekarbonizāciju. Dzelzceļš ir vismaz desmit reizes mazoglekļīgāks nekā citi transporta veidi. Un tomēr šos milzīgos plusus līdzsvaro, ja tā varētu teikt, divi milzīgi mīnusi. Pirmais ir konkurence ar citiem transporta veidiem, un eh, situācija ir tāda nelīdzsvarot dzelzceļa jomā. Tas būtu pirmais, bet otrs ļoti svarīgs jautājums, un tas ir arī mūsu atbildības sfērā. Tātad Eiropas dzelzceļa sistēma ir lielā mērā fragmentēta. Ar eh, lielu interesi uzklausīju ar lielu interesi uzklausīju diskusijas, eh, kas eh, jums bija pirms pāris stundām par, kor par koridoriem. Šeit jūs redzat, kāda ir situācija pierobežās, un noteikti atcerēsieties ko eh, Delīkundzes eh, priekšgājais Krēmerkungs, par ko daudz runāja, tā tad eh, izvairīties no šiem trūkstošajiem posmiem. Tā tad Eiropā ir ļoti daudz pārobežu dzelzceļa posmu, kur vienkārši neeksistē. Piemēram, no Valencijas līdz Briselei. Kādreiz bija iespējams braukt Ar vilcienu šobrīd šis posms vairs neeksistē. Otra problēma pat ja ir dzelzceļa posms, kurš sliežu ziņā eksistē, nav tehniskā nodrošinājuma, kas varētu nodrošināt šādu dzelzceļa pārvadājumu. Priekšsēdētājs kundze jau iepriekšējās šodienas diskusijās to pieminēja. Un šeit būtu svarīgi pieminēt, ka dzelzceļš ir vienīgais transporta veids, kuram nav izstrādāti vispasaules noteikumi. Piemēram, ja, jū, ja jums ir smagā mašīna un jūs vēlaties eh, pārvadāt kravu no Ukrainas uz Baltijas valstīm, tad mašīna to paveiks. Mašīna var doties cauri Eiropai, tai nav nedz operacionāls, nedz tehniskas eh, ierobežojumu. Bet, ja jūs vēlaties no Ukrainas uz Portugāli braukt, tad jūs apturēs jau uz uh, jau uz polijas uh, uh, robežas, jo atšķiras sliežu platums. Bon, nu, voilà. So, the main. Un uh, mūsu aģentūra galvenokārt ir strādājusi pie tā, lai atrisināt šos eh, sasāpējušos eh, robežu posmu jautājumus. Un šeit es esmu uzskaitījis tikai pāris problemātiski jautājumi, kas ir saistīti ar visiem robežu posmiem, ar visiem koridoriem. Ir dažādi noteikumi, ir dažādi, dažāda uzraudzība, atšķirīga valoda, Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to atrisinātu, ja mēs vēlamies eh, dekarbonizēt transportu. Eh, protams, krava pārvadājums eh, veikt pa dzelzceļu ir ārkārtīgi izdevīgi, ja pārvadājums ir ļoti garš, bet, piemēram, arī pasažierus pārvadā distancē līdz 800 km būtu adekvāti pa dzelzceļu, piemēram, ja e, šis 800 km pārvadājums tiktu veikt 4 stundās, tad pasažieri to izmantot. Tāpat vajadzētu vairāk izmantot nakts pasažieru dzelzceļa iespējas. Un tomēr 800 km visticamākais e, ies pāri vairākām robežām, un šeit arī īras loma ir visaktīvākā. Uh, Mēs runājam par tehniskiem risinājumiem, par interoperabilitāti un tā tālāk. Mēs vēlamies standartizēt Eiropas eh, dzelzceļa sistēmu kopīgā Eiropas dzelzceļa telpā. Tagad, prieksēdētājs kundze, to jau es pieminēju. Mūsu aģentūra tika dibināta 4. gadā, tātad esam strādājuši jau 15 gadus. Mums ir pār par 170 darbiniekiem, un mēs strādājam Valencienā, Francijā. Mums ir arī aģentūras filiāla Lillā, Lillē. Un mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai dzelzceļa tīkls darbotos sabiedrības labā. un eh, pavisam nesen mūsu pilnvaras eh, tika palielinātas, un šobrīd mēs esam Eiropas institūcija. Un seš, šā gada 16. jūnijā mūsu aģentūrai ir dotas pilnvaras izdot vienoto drošības certifikātu un uh, Eh, un eh, tipa certifikāciju vagoniem. Tas ir vēsturisks brīdis, un atceraties eh, karti, kuras rādīja pašā sākumā, karti par šiem pierobežu nogriežņiem. Patiesībā šis ir būtiskākais dzelzceļa likumdošanas izmaiņu kopums Eiropas vēsturē, Pirmo reizi vēsturē mēs varam runāt, ka ir izveidota Eiropas institūcija, kurai būs tiesības sniegt certifikāciju, izsniegt tādus certifikātus, kas būs derīgi vairākās valstīs. Un tas ir būtisks solis uz priekšu. Būtisks solis uz priekšu tālākā Eiropas dzelzceļa sistēmas harmonizēšanā. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā no 28 dalību valstīm tātad eh, divas eh, neiekļaujas, jo Kiprā un Maltā vispār nav dzelzceļa. Un eh, tikai astoņas dalību valstis ir piemēro, ir iz, īstenojušas, tātad tikai Astoņas dalību valstis ir e, piemērojuši šo interoperabilitātes direktīvu līdz 16. jūnijam. 18 dalību valsts ir pieprasījusi pagarinājumu līdz 20. gada 16. jūnijam direktīvas e, īstenošanai. Aģentūrai tā nav laba ziņa, bet vienlaicīgi šai, šim mākonim ir arī zelta maliņa. Slikti tas ir tāpēc, ka Tas eh, zināmā mērā komplicē procesu. Kāpēc? Zināmiem koridoriem un zināmām valstīm tā tad tiks piemēroti divi uh, tiesiskie režīmi. Bet sliktā ziņa tas ir arī finansējuma ziņā, jo daļa no mūsu darbībām uh, tiek finansēta no certifikātu izsniegšanas maksām. Bet tā tad, ja tikai no 28 valstīm 8 ir, īstenoju, ir īstenojuši šo direktīvu, tad, protams, mūsu ieņēmumi nav tik augsti, kā tas tika lēsts sākumā. Pozitīvais um, ir tas, ka ka šis, šīm astoņām dalību valstīm tas jau ir labi. Tas nozīmē, ka mums ir pietiekami daudz līdzekļu un ka mums eh, ir mazāk stresa pirmajos mēnešos. Un eh, tas arī ir ierakstīts iekavās eh, slīdīts apakšā. Tātad no 16. jūnija visi kravu pārvadu, visa krāvu vagonu pārvadājuma certifikācija iet caur aģentūru. Viens ļoti svarīgs aspekts ir tā saucamā vienas pieturas aģentūra. Tas nozīmē, ka ir izveidota informācijas un komunicēšanas sistēma, kurā šobrīd darbojas visām certifikācijas un autorizācijas prasībām. Uh, Neatkarīgi no tā, vai tā ir aģentūra, kura izsniedz nepieciešamo autorizējumu, vai tā ir dalība valsts atbilstīgā iestāde, ir izveidota vienas pieturas aģentūra. Tiesa mēs, kas to izveidojām, mēs pārvaldām šo vienas pieturas aģentūru, un Kopš šā gada februāra tā ir bijusi transporta līdzekļu certifikācijas iestāde un visiem kravu pārvadājumiem no 16. jūnija. Un šobrīd tātad kopš 16. jūnija ir tikai mēs esam nodro, tātad šī sistēma nav darbojusies septiņas stundas, eh, pārējā visā laikā mēs esam strādājuši aktīvi. <clears throat> Eh, mūsu mērķis ir sasniegt 99%, bet 98,7% jau ir daudz. Šobrīd eh, sistēmā ir iesniegt 124 adekvāti prasījumi un mēs esam pieņēmuši lēmumu, tātad izsnieguši autorizāciju 92 gadījumos. Un mums jau ir ienākusies eh, pirmā nauda, un piekdien tika iemaksāti 9000 eiro. Mēs esam iz, iz, izdevuši pirmo bija eh, eh, tātad vienoto certifikātu. Un tagad pārlekšu pāri vairākām slīdītēm un uzreiz pieskaršos izaicinājumiem. Par ETMS es nerunāšu. Problēma, ar kur saskaramies, budžets un resursi. Un šeit problēmas ir divējādas dabas. Viena ir struktūrāla, vispārēja struktūra, un otra ir tā saucamajā iesākuma fāzē problēmas ar iesākuma fāzi. Vispārēja problēma ir tāda, ka uzdevumu mums ir vairāk arī šī vienas pieturas aģentūra, kuru mēs pārvaldām. Eiropas parlaments jau 16. gadā lēma, kad ir nepieciešama šāda vienas pieturas aģentūra, bet 19. Eh, gada budžetā mums eh, operacionālie un eksploatācijas izdevumi bija jāsadz, un tas bija vairāk kā viens miljons, bija jāsadz no mūsu pašu resursiem. Piemēram, mēs vairs nevarējām uzaicināt mūsu sanāksmēs piedalīties dažādus ekspertus, jo tam nebija nauda. Otrs eh, šajā ievada fāzē mēs varam piestādīt rēķinu tikai tad, kad darbu esam pabeiguši, un tad par sniegtajiem pakalpojumiem viņiem ir jāsamaksā 60 dienu laikā. Līdz ar to, ja mēs esam eh, strādājuši kādā ievada fāzē piecus, mē, piecus mēnešus un maksājums ienāks vēl divus mēnešus vēlāk, tad eh, pilnīgi noteikti nākotnē tā var būt problēma. Jo, protams, ka mēs nevaram visu laiku paredzēt, kāds būs mūsu noslogojums. Mums ir jāizstrādā tāds eh, līdzsvarotāks algoritms, kādā veidā pieprasītājs un mūsu sniegtie pakalpojumi var eh, sniegt mums naudas līdzekļu pieplūdumu. Un noslēgumā jaunais eh, aģentūras darbs pierāda to, ka mēs esam eh, uzsākuši jaunu darbības ēru dzelzceļiem. Mēs daudz būtiskāk šobrīd strādājam pie Eiropas vienotās dzelzceļa telpas izveidas. Un jau tas vien, ka ir izveidota Eiropas institūcija, kuras sniegs autorizējumu un certifikāciju, tas jau ir būtisks solis standartizācijas un harmonizācijas virzienā. Jo mēs, balstoties uz Eiropas likumdošanu, pieņemam lēmumus, un mūs vairs nevada tik lielā mērā dalību valstu likumi. Un tādējādi mēs varam jau daudz efektīvāk strādāt pie Eiropas transportu dekarbonizācijas. Merci beaucoup pour. Euh, Jā, liels paldies jums par darbu, ko darāt, par, par ziņām, ko, ko vēstījāt. Ir tīpaši prieks par to, ka strādājat tiešām ar panākumiem, uh, bet tāpat laikā apzināties jūs priekšā esošos izaicinājumus un sava, sava, savu, sava uzdanu, uzdevuma mm, nopietnību. Bet, nu, kolēģi, vārds jums, Marinesko kungs. Jā, paldies, eh, Dopelbauera kungs. Paldies par jūsu mm, uzrunu. Eh, jautājums. Cik kravas koridoru labi, efektīvi darbojas Eiropā, kur ir šī te vienas, vienas pieturas, viena lodziņa sistēma, kas labi darbojas. Teiksim, kādas Vācijas un kādas kaimiņu valsts uh, starpā. Jūs daudz runājāt par šo savietojamību. Vai ir tāds visaptvarošs strateģisks plāns, kā šie jautājumi būtu risināmi, kas būtu darāms, teiksim, 5, 10, 15 gadu griezumā. Paldies! Paldies, Marinesko kungs! Ramon, vārds jums. Jā, priekšsādātāji, liels paldies! Es arī dzem vēlos pateikties Dapelbauera kungs jums par brīnišķīgu prezentāciju. Dzelzceļš iegūst arvien lielāku nozīmi, pateicoties tā, tā īpašībām, tas ir izaugsmēji, videi, klimatam draudzīgs, eh, nākotnes eh, transporta veids Um, jo mums ir jāsasniedz mūsu, mūsu saistības, mūsu apņemšanās klimata jomā. Um, Spānija šai ziņā ar paveikto var lepoties, mums ir ātrgaitas dzelzceļš izbūvēts, bet es vēlos vaicāt par, teiksim, uh, neizdarībām, uh, neizpildītiem darbiem dalību valstīs. Uh, ko var darīt, ko jūs darīt? spējat darīt, lai panāktu reālu izrāvienu, lai notiktu infrastruktūras atjaunošana, ritošā sastāva atjaunošana, atbilstoši jaunākajiem kvalitātes eh, standartiem. Jo redziet, eh, sīkākā neatbilstība agri vai vēlu rezultējas eh, negadījumos, uh, avārijas situācijās, uh, dīkstāvē un atcerēsimies 13. gada šo ne, dzelzceļa negadījumu Galīsijā, Spānijā, kur vairāk desmiti pasažieru gāja bojā. Un par to visu runāju tāpēc, ka Eh, Spānija eh, sauca pēc palīdzības, eh, meklēja neatkarīgus ekspertus, kas varētu izvērtēt situāciju, to izmeklēt. Tie bija arī jūsu ieteikti nozīmēti mm, cilvēki. Bet šai virzienā būtu jāturpinās harmonizācijai, un mans jautājums ir šāds. Kādi soļi jūs ieskatā var to vis, visdrīzāk tuvākajā laikā tikt spērti, lai jau kādas neatbilstības tiktu atklātas un novērstas, jo, nu, šīs nepilnības trūkumi e, ir, ir kā tādi e, klupšanas akmeņi mūsu ceļā, e, kas agri vai vēlu noved pie um, pasažieriem, kas, kas uh, mirst uh, un uh, pie zaudējumiem. Jā, paldies, Ramon. Ehm, mūsu jaun, jaunpienākušo kolēģu interesēs. Eh, Tā tad ir 18 dalībvalsts, kas vēl eh, tikai daļēji ievēro eh, šos, šos vienoto spēles noteikumus, līdz ar to arī sankciju režīms tām nav uh, pilnā mērā saistošs. Jā, nākamais kolēģis, arī es vēlos pateikties mūsu viesim zaļo un mūsu dombiedra alianses vārdā. Var tikai iestāties par jūsu centieniem. Prieks par to, ka dzelzceļš Eiropā sevi, sevi ir, ir pierādījis no tās labākās puses. Uh, Uh, pasažieru un, un negadījumu statistikas izpratnē, vides draudzīguma izpratnē. Un neizbēgam mēs nonāksim pie šāda visai Eiropas līmeņa standartizācijas uh, bet nu, tas vēl ir nākotnes jautājums. Un, ja runājam konkrēti, cik uh, realistiski ir cerēt, ka atlikušās 18 valstis pilnā mērā ratificēs šo konvenciju un tā būs saistoša principā visā Eiropā. Un tad vēl, vai eh, ir pamats kādām bažām eh, vērojot privatizācijas vilni, kas, kas skar dzelzceļa mm, infrastruktūru, dzelzceļa pakalpojumus, pārvadājumus Eiropas Savienībā? Eh, cerot uz jūsu atbildēm, vēlreiz vēlos jums pateikties par darbu, ko, ko darāt, lai, lai uzlabotu dzelzceļa pārvadājumu kvalitāti un, un tādu uh, Eh, raitumu Eiropā. Paldies! Paldies jums! Nākamais kolēģis pateicos eh, priekšsēdētāji, es izteikšos itāļu valodā. Nu, daudzi eh, pamanīja, ka Itālija un Francija ir starp tām valstīm, kas ir ratificējuši šo konvencijas, konvenciju. Mm, Un jautājums ir šāds. E, cik e, tuvu mēs esam e, tam, ka tiek izsniegtas vienotas šīs te eksploatācijas atļaujas operatoriem vienas un otras valsts teritorijā? Nu, mūsu, mūsu pierobežas reģions ir izslāpis pēc, pēc uh, tādas izaugsmes piešprices Turīna, Lionā. Šeit ir, ir milzu potenciāls izaugsmai, uzņēmējdarbībai, pārvadājumiem starp, starp šī reģiona centriem. Paldies! Paldies, Zīles kungs, jums vārds. Jā, paldies, Doppelbaura kungs, arī jums liels paldies par jūsu prezentāciju. Man bija tas eh, gods būt eh, eh, referentam par, par, par atzinumu mm, par jūsu aģentūru un Progress ir tiešām ievērojams, kaut arī atsevišķi kolēģi atzīmē, ka 18 valstis joprojām ir lūguši šo pagarinājumu šīs direktīvas transponēšanai. Manā ieskatā pagaidām nav pamat runāt šeit par kādām iespējamām sankcijām atšķirībā no notiekošā citās nozarēs. Un mans jautājums ir šāds. Kā sokas? to daudzu tūkstošu uh, specifikāciju dokumentu harmonizācija, uh, kas, ir, kas ir šobrīd spēkā dalību valstīs. Vai tas vispār ir paveicams uh, darbs, vai, vai tam būtu nepieciešami kādi, kādi pārcilvēciski resursi un, un uh, resursi? Uh, Eh, par dažādiem sliežu eh, platumiem runājot, jūs eh, nesen viesojāties Valencijā, lai pārliecinātos par to, kā šī regula praksē darbojas. Par 1520 mm sliežu ceļiem. Vai jūs savā darbā principā domājat tikai par 1400 mm vai arī domājat par, par šo post, postpadomju sliežu tīklu? Uh, kur, kur visa dokumentācija ir, ir eh, joprojām Maskavā. Eh, vai jūs pievēršaties arī šī sliežu tīkla eh, aktualitātēm? Paldies. Pīpera kungs, jums šķiet interesantāk sarunāties pa tālruni, bet varbūt teiksiet arī, ko mums. Nē, nē, es vienmēr visus dzirdu. Pilnīgi noteikti telefons vienkārši blakus. Par aģentūru runājot. Jums bija sākumā darbības uzsākšanas grūtības. Nu, es par kriet, to krietni esmu domājis, piemēram, toreiz, tad, kad um, līdzekļi tiek mm, doti, tad, protams, pēc tam jādod atskaitīšanās ziņojumu un tā tālāk, kad jūs īstenojat partnerības ar dalībvalstīm, jāizteno projektu kopā ar tām. Vai šādos gadījumos ir arī tādas dalībvalstis, kas, nu, tā teikt, īstenojot, ir tādas, nu, tās sliktākās, vai jūs varat arī gatavu tās nosaukt vārdā? Uh, Otrs jautājums. Vai mums šādos gadījumos ir, piemēram, ierosināt pret viņiem uh, pārkāpumu procedūru par šīm dalībvalstīm? Nu, tā tad līdz ar to radīt tādu lielāku projektu es, nu, spiedienu. Es šiem projektam sakoju līdzi nu, jau krietnu brīdi un esmu kļuvusi, jāsaka, tāds nedaudz nepacietīgs. Tas jau viss ir ļoti labi, tā doma ir laba, bet nu pat jau tas viss ir izsnāts par ilgu. Jā, Pīpera kungs, paldies jums, bet ko teiks arī Kē kungs? Jā, priekšlētāji, paldies. Eh, sveicu jūs, Doppelbauera kungs. Es vēlējos atgriezties pie kādas eh, šķietamas eh, nianses tajā, ko, ko minējāt. Direktora kungs, jūs skaidrojāt, norādījāt, ka šeit nav, nav tieša savienojums starp Briseli un Valencienas reģionu. Eh, es jau kopš pagājušā gadsimta nogales labi atceros, kā tas viss bija, eh, kādas, kāda, kāda, kāda, kā tur nav veicies ar, ar, ar, ar šī, nu, būtībā dažu kilometru sliežu nogriežņā izbūves projektiem. Eh, tie nav īstenojušies joprojām. Un Doppelbauer kungs, pāris jautājumi. Uh, Cik jūsuprāt, ideālā situācijā jums būtu nepieciešami darbinieki un, un kā, tas, kā tas, cik reāli tas ir ar cerībām raugoties uz ceturto dzelceļa paketi? Un tad vēl nākamais jautājums, vai jūs ieskatāt? Eh, šai ziņā var, var noderēt eh, jūsu, jūsu nu, sadarbība, šī institucionālā eh, satiecības ar, ar komisiju. Vai š, šeit nebūtu kāda iespēja nosmelt tos, tos labākos kadrus no nacionālā līmeņa, kas, kas citkārt tīkot uz, uz kādiem augstiem amatiem nacionālās struktūrās, uh, vai tā nebūtu iespēja eh, caur, caur komisiju kaut kā piesaistīt šos, šos augsti kvalificētos eh, darbiniekus, kas jums ir nepieciešami. Paldies, eh, Delīkungs. Jā, priekšsētājs kundze pavisam īsi. Vai jūsuprāt ir kāds tāds viens konkrēts iemesls, kāpēc šīs 18 valstis lūdza pagarināt transponēšanas termiņu šai regulai. Par, par, par kādiem, kādiem ritošā sastāva vienībām, tipiem, tad īsti ir, ir runa, kur ir tie, tie vaininieki, tā teikt. Un, Jūs eh, minējāt, ka jums šobrīd ir 170 darbinieku. Cik no tiem eh, ir aizņemti un nodarbināti ar šīm astoņām pilnībā ratificējušām valstīm, un cik jūs ieskatā būs eh, jums nepieciešami nākamgad, kad, nu, cerams, cerams, šo tiesību aktu būs transponējušas visas valstis. Paldies, paldies, nākamā kolēģa. Lielas paldies, Dopelbāra kungs, arī jums paldies par šo prezentāciju. Domāju, ka šajā tāpā, protams, katrs vēlas, lai dzelzceļš būtu vēl veiksmīgāks un lai tiešām būtu daudz šo sliežu ceļu un uz to varētu paļauties. Tāpat laikā šobrīd jāsaka, nu, nevar panākt pārējus dzelzceļu tikai sadārdzinot uh, ceļu transporta izdevumus. Uh, Mm, ir vajadzīgs šīs investīcijas. Jūs jau runājāt par šiem jautājumiem, uz problēmu jautājumiem, jeb izaicinājumiem, kā jūs tos aprakstījāt. Man interesē Lūkas, vai jūsu rīcībā ir skaitļi par to, kas, mm, ko, ko, cik izmaksātu, piemēram, visu šo sastrēgumu vietu novēršanu uz robežām, jo, nu, lai būtu šī pāreja no vienas sistēmas uz otru, un, piemēram, tur var būt valoda atšķirības, vai, nezinu, lūk, arī citas eh, starpības, ko tas mums maksātu, un nu, kas šeit arī var būt saistīts ar kaut kādu tādu birokrātisku pro protekcionismu šobrīd, un varbūt eh, šādā veidā dzelzceļš varētu novēršot birokrātiskas tātad negācijas gūt labumu. Jā, paldies, eh, cienījamie klātesošie. Eh, atgādināšu, ka dzelzceļa lielākais konkurents joprojām ir aviācija, un aviācijas biznesā ir, ir pilnīgi atšķirīgi spēles noteikumi, cits eh, administratīvais eh, sloks, citas priekšrocības un, un, un īpašības. Dzelzceļā šādu priekšrocību, šāda atbalsta līdz šim brīdim nav bijis, un tas tā ir tā tā. tā lielā politiskā kļūda aizvadītajās desmitgadēs. Bet, nu, vārds nākamajam kolēģim lūdzu runāt eh, mikrofonā. Vai, piedodiet, brīnišķīgi ideja tiešām. Jūs uh, minējāt šo hipotētisko vilcienu, kas, kas sāk ceļu Ukrainā un atduras uz Polijas robežas. Vai ir kādas cerības, ka uh, Uh, Eiropā, teiksim, pēc 30 gadiem varētu būt viena platuma sliežu tīkls. Uh, vai, vai, nu, es nezinu, kaut vai viena, viena platuma uh, ātrgaitas uh, sliežu tīkls, kas apvienot visu Eiropu. Bilbao kundze, jā, paldies. Paldies uh, par to, ko mums pavēstījāt. mm, nu, zināmā mērā tas vieš cerības, zināmā mērā atkal liek bažīties. Es biju referente mm, par šo uh, eh, savietojumības uh, eh, priekšlikumu. Uh, nozare, šai nozarē esmu, esmu bijusi aktīva jau kādus gadus 20. Esmu vērojusi un pieredzējusi visas šīs pārmaiņas, arī sasniegumus, kādi tie šobrīd ir. Uh, Tātad šobrīd situācija ir tāda, ka astoņas valsts ir transponējušas eh, šo direktīvu. Eh, cik reāli pārējās 18 virzās uz, uz, uz šo eh, pilnas transponēšanas statusu? Vai drīzāk tā ir tāda mm, novilcināšanas taktika, vai arī tiek veikti reāli, reāli tādi pēdējā brīža darbi, lai tas patiešām notiktu? Un tad vēl 11 eh, tūkstoši dažādu saistošu noteikumu, tādu vienību, eh, kas, kas dalību valstīs ir, ir, ir šobrīd aktuāli. Nu, tas pilnīgi noteikti ir par daudz. Un, nu, vai vispār ir, ir, ir pamats tā realistiski runāt par, par kaut kādu tādu vienotu, vienotu pieeju vienotiem spēles noteikumiem dzelzceļa nozarē. Um, un šo jūsu, jūsu izsniegto atļauju uh, izsniegšanas, sagatavošanas termiņš, nu, cik, cik būtu jūsu ieskatā realistiski un, un, un cik jūsu ieskatā uh, ideālā variantā būtu jāilgst šim atļauju sagatavošanas procesam uh, gadam, diviem gadiem? Uh, Un daudz kas ir atkarīgs arī no, no konjunktūras, no politiskā klimata. Spānijā mēs esam tam liecinieki. Eh, visu vienā brīdī var, var mainīt kāda, kāda, kāda politiskās situācijas maiņa. Lūk, paldies, eh, Lešantēras kundze. Jā, pateicos, eh, priekšsādātājs kundze, direktora kungs. Tik tiešām dzelzceļa tirgus atvēršana konkurencei Francijā ir bijis eh, veiksmes stāsts, ir bijis eh, sekmīgs lēmums, eh, līdzīgi kā tas tika veikts komerciāliem kravu pārvadājumiem. Un šobrīd varam situāciju salīdzināt, un atsevišķos gadījumos situācija ir satraucoša, krītas sliežu ceļu uh, Uh, izmantojuma uh, pakāpe, uh, pieaug tarifi salīdzinot situāciju ar, ar pagājušo gadu, pieaug, pieaug tā tad iekļūšanas pieejas izmaksas jaunpienācējiem, kas mazina nozares konkurētspēju caurmērā. Un Tā, un tas, eh, es, manā uzskatā, būtu tieši jūsu aģentūras pienākums šo situāciju vērot un mm, konsultējoties ar eh, pārstāvjiem, ar eh, nevalstiskām struktūrām, pasažieru interešu asociācijām, raudzīties, ko ir iespējams vērst par labu. Paldies! Paldies! Nu, tik tiešām jautājumu ir daudz, izteicās ļoti daudzi kolēģi, un, nu, mēģinot saskatot, saskatīt tādas kopīgas iezīmes šajos, šajā jautājumu gūzmā, iz, tātad izceļas tieši jautājums par drošību, drošību pasažieriem, stabilitāti Eh, nu pat eh, arī dzirdējām, ka eh, kādas, kāda, kāda pakalpojumu, pakalpojuma atvēršana konkurencei nevienmēr noveda pie, pie tā labākā rezultāta, salīdzinot ar to, kāda tā ir, ir, ir bijusi, kāda konkrēts pakalpojums ir bijis publiskā pārziņā, publiski sniegts kā vispār to spēt uh, paredzēt, ka uh, šād, šādas, šādas negatīvas tendences var, var īstenoties mm, brīvas uh, konkurences apstākļos? Un, un ko jūs varat darīt tad vēlāk? Rikē kungs arī piesauca šo, šo joprojām neizbūvēto sliežu posmu. Uh, Uh, un tas viss uh, akurāt sasaistās arī personāla kadru jautājumu mm, pietiekamā skaitā, pietiekamā kvalifikācijā. Nu, uh, mēs no jums varam prasīt šo atbildību, bet vai, vai jūs esat reāli spējīgi visus šos, šos diženos uzdevumus izpildīt, nu, tas ir cits jautājums. Nu, mēģiniet atbildēt uz to visu. Paldies priekšsēdētāji! Uh, and... Paldies par šiem patiešām interesantajiem jautājumiem. Uh, Sākšu no beigām. Mm, tātad vispirmkārt atbildēšu uz jautājumu par šo privatizāciju uh, vilni. Nu, šeit ir tīri saimnieciskie, ekonomiskie aspekti, kas mūsu aģentūras pārziņā nav. Mēs neesam kompetenti to vērtēt, par tiem izteikties. Mēs uzraugām ļoti konkrētus aspektus satiksmes, dzelzceļa satiksmes drošību. Šādā griezumā, šādā plāksnē privatizācija nav vērtējama negatīvi. Eh, tā kā varu izteikties tīri vispārīgāk, bet eh, drīzāk, drīzāk pat tā, tāds eh, neliela pluszīme ir, ir, ir velkama pie privatizācijas. Tālāk Bilbao kundzes uzdotie jautājumi. Mm, vispirmām kārtām Atļauj sagatavošanas ilgums. Mums ir skaidri noteikti saistoši noteikumi, kas, kas ir direktīvā noteikti un arī īstenošanas aktā par e, kārtību, kādā jāsagatavo še, šīs atļaujas. E, mums ir viens mēnesis e, plus četri mēneši, kuru laikā ir jāpieņem gala lēmums. Vai nu pozitīvs, vai negatīvs. Mūsu rīcībā esošo laiku skaidri noteic uh, tiesību akti. Pirmajos uh, divos, divu ar pus mēnešos tātad 92 atļaujas uh, ir uh, izdotas, uh, tās lielākoties ir uh, tipa atbilstības uh, apliecības. Te mums saistošais termiņš ir viens mēnesis, kuru nevaram pārs, nedrīkstam pārsniegt. Šobrīd mūsu eh, reālais rezultāts ir eh, kaut kur mazliet zem 15 dienām. Nākamgad ceram sasniegt septiņas dienas kā, kā, kā rezultātu. Tik tālu par atļauju sagatavošanas ilgumu. Tālāk Jums bija jautājums, vai, vai mēs optimistiski raugāmies uz to, ka dalība valstis transponēs šo direktīvu. Nu, dažu valstu uh, gadījumā es uh, raugos uz, uz Spāniju. Tur eh, visam par iemeslu bija eh, tieši politiskā situācija, vēlēšanu laiks. Eh, nebija tādu tehnisku, reālu, tīri tādu dzelzceļisku apsvērumu, kuru dēļ tas, tas nebija iespējams. No citās valstīs, Beļģijā, Vācijā, Polijā Uh, nav pat arī šādu uh, iespējamo uh, sarežģījumu, lai nodrošinātu pilnu transponēšanu nākamgad. Tālāk bija jautājums, vai kaut kad nākotnē mūsu ieskatā Eiropā varētu būt vienas, viens sliežu platums. Nu te neesmu viss tik optimistiski noskaņots, jo nu ir Nu, kontinentālais Eiropas sliežu platums 1400 eh, ar astīti, bet tāpat laikā ir milzīgs segments, eh, kur ir 1520 eh, mm zīles kungs, un tur toni nosaka Krievija. Šie 1500 mm nekad nekur nepazudīs. Jautājums ir par to, cik tālu tie ietieksies Eiropā Eiropas iekšienē. Tālāk jautājums par, par valstu uh, īpatsvaru uh, noteikumu, šo, šī blāķa mazināšanu. Nu, te, nu, pieņemiet uh, zināšanai to, ko sacīšu jums mutiski. Mēs 16. gada janvārī tādu, tādu stingru, stingru, stingri apņēmāmies mazināt, sākt mazināt šo blāķi. Un vairs nav 11,000, bet 4,000 ar astīti eh, šo saistošo noteikumu, eh, ritošo, ritošo elementu ehm, atbilstībai. Šī gada jūnijā te mums izdevās daudzus eh, nonullēt, un šobrīd tātad aktuāli ir kāds 1600. Tā kā, nu, Mm, eh, šobrīd tādā strīdus eh, situācijā ir kādi 3 līdz 400, kur, kur mūsu aģentūra ir nu, tādā strīdus situācijā ar dalību valstu eh, dzelzceļa pārvaldēm. Viena teica, ka tas nav vajadzīgs, otra teica, ka nē, tas ir vajadzīgs. Mm, kopumā Mm, tas, ka esam tikuši no 14 tūkstošiem gala beigās pie kāda viena tūkstoša, tas vien jau ir milzīgs sasniegums. Nu, ir būtiski paraudzīties uz lietām perspektīvā. Ir TSI, tātad Eiropas specifikācija, tur ir 531 atsevišķs tāds, tāds noteikums. Un tā dalība valsts, kurai ir vis, skaitliski visvairāk nacionālo noteikumu, tā ir Itālija, gandrīz simts. Tātad 500 Eiropas līmenī un vienai vienīgai Itālijai 100. Pirms tam bija tūkstotis uh, nacionālo noteikumu un 100 Eiropas noteikumu. Tā kā nu, šī, šies uh, eh, trauki, tātad situācija ir mm, principā kļuvusi pretēja. Um, Tālera uh, jautājums par naudu, par izmaksām. Nu, Mēs skaidri varam aprēķināt, cik izmaksā dīkstāve uz robežas, cik izmaksā pārbaudas uz robežas. Nu, laiks, laiku ir iespējams precīzi izmērīt. Lūk, piemēram, trīs stundas, vai jūs sastāvs pienāk piekdienas pēcpusdienā, nu tad, tad jūs zaudējat stundas vai pat dienas. Tas ir nepārprotams saimniecisks zaudējums, tas vai ceļ visas šīs sistēmas neparedzamību. Nu, ja jūs braucat ar auto, tad uh, jūs zināt, ka ja nu apstāsieties, tad pēc uh, tik un tik minūtēm varēsiet sākt braukt atkal. Ar, eh, ar dzelzceļu ir citādi. Jūs nezināt, uz cik ilgu laiku jūs iestrā, iestrēgsiet. Nu, un tad arī kaut kādas neatbilstības ar, ar, ar dzelzceļa signālu sistēmām. Eurostar vilciens no Parīzes uz Londonu uh, Uh, mēro ceļu, kurā ir deviņas dažādas uh, signalizācijas, uh, šīs signālu sistēmas, šie spēles noteikumi. Varat iedomāties, kas, kā tas notiek ilgākos maršrutos. Tagad atbildot Rekē kungam. Respektīvi, par tiem, kas tad izmantot šādu saslēgumu no Valencienas uz Briselu, nu esam uh, īstenoju šobrīd tik, tikšanās ar visām darba pusēm Lillē, un jāsaka, 25 līdz 30 cilvēki ierodās uz šīm sanāksmēm. Nu, un tad arvien vairāk vēlas ierasties Valencijānā, lai apspriestu iespēju līdzdarboties, tāpēc es domāju, ka varētu šis skaitlis diezgan būtiski pieaugt. Un šajā dzelceļa līnijā runājam par darbā pieņemšanu. Pirmām kārtām ar šo jaunu aģentūras regulu runāju tehniskiem noteikumiem esam atnesinājuši šo jautājumu ar tikai pagaidu kontraktiem. Šobrīd varam piešķirt jau arī ilgtermiņa līgums, respektīvi pastāvīgos līgums, tas ir ļoti labi. Daļēji mums paveicās pēdējos pāris mēnešos jo mēs izdevās piesaistīt eh, pāris ļoti spēcīgu cilvēku no nozares, kas tagad strādā mūsu aģentūrā. Joprojām pastāv nedaudz problēmas ar atbilstīgo valodas prasmu pār īpašnieku piesaistīšanu. Mums ir Čehijas, Polijas eksperts, Francijas, Itālijas un tā tālāk problēma tur nav, bet, nu, vēlamies labprāt, lai arī kāda cita valoda runātāja tomēr iesaistītos darbā tālāk. Tad jūs uzdevāt jautājumu par transponēšanu. Domāju, ka tas nav tik daudz saistīts ar transponēšanas kvalitāti, kā mēs to redzēsim nākamgad, kad arī citas valstis nonāks pie šī mērķa, un tad komisija šķiet būs jāīsten atbilstīgi pasākumi. Attiecībā uz pārkāpumu procedūrām Zīleskungs. Es jau minēju to, ka esam samazinājuši šos noteikumu apjomus no 1400 uz 1000 un 1520 eh, eh, sliežu, protams, jā, nē, nu legāli visiem šo sliežu pārvaldītājiem būtu jārod pie mums, bet mēs neesam vēl saņēmuši autorizāciju eh, šiem 15, 20 tipveida apstiprinājumiem. Mums ir labas diskusijas ar šīm valstīm, trīs Baltijas valstis un Somija. Somija ir viena no tām valstīm, kas ir eh, jau pirmo posmu īstenojis, esam par, parakstījuši sadarbības nolīgumu ar Somiju. Labas diskusijas risinās ar Baltijas valstīs un ar, par Baltijas valstīm runājot. Mums te jānoslēdz ne tikai individuāli sadarbības nolīgumi, bet gan tāds daudzpusējs sadarbības nolīgums tieši attiecībā uz 15-20 sliežu platumu. Un šai kontekstā gribu pieminēt, ka nu pat esam atjaunojuši sadarbības nolīgumi OSCD, kas ir 15-20 um, valstu organizācija, kurās ir šis plie, uh, sliežu plašu, platums. Tālāk jautājums par Itāliju. divi aspekti, kas saistīti ar pārobežu transportu. Pirmkārt, vilciena autorizācija, jeb atļaujas, un šeit jau ilgi risinās diskusijas ar mūsu kolēģiem no nozars un arī no FS. Un tad otrs jautājums par drošības certifikāciju, jeb drošuma certifikāciju. Trenitālija ir e, mūs mudinājusi izstrādāt tādu drošuma certifikātu, jeb drošības certifikātu, kas pieļautu pārobežu transportu. Tālāk jautājums par pēdējām dalību valstīm šķiet uzdots vairāk kārt, un uz to jau atbildēja citā kontekstā. Tālāk, pievēršoties Spānijai, pirmām kārtām mums ir bijusi spēcīga un tieša sadarbība ar Spānijas varas iestādēm. Beidzām padziļināt revīziju Tā notika pagājušajā gadā. Strādājām, pārbaudījām īstenoto progresu un jāsaka, ar sadarbības līmeni esam visai apmierināti. Viena priekšrocība, kas ir šai gadījumā šādai Eiropas iestādēji, ir tas, ka mēs esam neitrāli, neatkarīgi. Mums nav kaut kādas politiskas nianses vai apsvērumi. Mēs lēmumus pieņemam vienkārši balstoties uz faktiem. Te nu man jāsaka, ka sadarbība un atvērtība, ko piedzīvojam, pretimnākšana, uzticēšanās tiešām bija ļoti svarīga, jo, protams, viss balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Ar to esam apmierināti. Tad Marinesko kungs vaicāja man par šo vienas pieturas aģentūru. Šobrīd, izņemot preču vagonus, jo preču vagonu gadījumā mēs strādājam ar visu Eiropu un nevis pie konkrēta koridora, bet šīs cita nākamā uh, ir kategorija tipveidam ir lokomotīvas, bet, nu, kā jau teicu, pagaidām tikai astoņas dalībvalstis līdzdarbojas Nīderlande, Francija, Itālija, Rumānija, Bulgārija, Tātad nu, mēs nevaram vēl šeit veidot šos koridorus, tie nav parādījušies. Redzēsim to 2020. gadā, kad arī pārējās dalībvalstis būs to iestrādājuši sistēmu. Un tad jūs otrs jautājums bija par to, vai mums ir visaptverošs plāns par nacionālo noteikumu samazināšanu. Atbildi ir jā, piemēram, jau devu. Piemēram, mm, sastāva certifikācijas noteikumu samazināšanu, bet kā jau, nu, kā jau um, ska, um, zināms, vispirms mums šīs sistēmas jāizpēt, sapr, jāsaprot, jāpārbauda, um, strādājam te pie drošības certifikācijas, tāpēc tā esam guvuši plašu progresu, un strādājam šobrīd arī pie operēšanas noteikumiem. Noteikumu operēšanai ir varbūt nedaudz sarežģītāks jautājums. Jo šai gadījumā te parādās tādi jautājumi, kā piemēram operēšanas valoda. Uh, tūlīt pat šeit sastopamies ar atsevišķiem kultūrālu raksturu problēmām. Tātad mums ir plāns, darbu turpinām, turpinām harmonizēt arī operatīvo, jau operēšanas daļu, bet nu redzēsim. Nu, ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Ja nē, nu, droši pārvaicājiet. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Paldies, Doppelbauer kungs. Paldies, ka veltījāt mums laiku. Un katrā ziņā budžeta lietās arī, nu, tā teikt, iezvanījāt trauksmes zvanu, kas attiecas uz cilvēku resursiem, un es ceru, ka arī kas mainīsies. Nevaram raudzīties uz visu šo budžeta jautājumu tikai īstermiņā. Es domāju, mums jādomā ar tā, tādu tālajošāku skatu, jāizceno ambīcijas, Un tāpēc eh, strādāsim pie tāda eiropeiska plāna par dzelzceļu atjaunošanu. Mēs esam spējīgi ar InvestEU un eh, visiem citiem instrumentiem izstrādāt šādu kopēju plānu dzelzceļam un dinamizēt attiecīgi arī dalībvalstis, mobilizēt tās. Jo ieguvēji būs visi - klimats, nodarbinātība, nozare, dzelzceļa nozare, pasažieri. Nu, tātad domāju, ka Tas viss būs lieliski. Nu, gan pie manis, gan pie Rekēkunga ziemeļos, eh, tā, tam visam būs eh, tiešām liela nozīme. Tā kā mēs labprāt izmantot dzelzceļu. Jā, nu paldies, ka bijāt šeit, paldies, ka ieradāties pie mums. Gribēju vēl tūlīt jūs informēt, kolēģi, ka sanāksme līdz ar to ir beigusies šovakar. Tiekamies rīt pulkstens deviņos. Deviņos tikai koordinātori pulkstens deviņos. Un sanāksme savukārt sāksies desmitos, neaizmirsiet savus balsošanas kartītes. Koordinātori deviņos, balsošana desmitos. Liels paldies un vēlreiz paldies mūsu ģenerāldirektorām. Un aplaus viņam par šīs dienas prezentāciju. Thank you.